Gentlemen, we need to get started. Godātie kolēģi, mums vajadzētu sākt darbu. Darba kārtībā mums ir ļoti daudz jautājumu, kas skatām. Kā jūs zināt, tad mēs nevarējām pirmdien noturēt sanāksmi. Priekšādātais lūkšas lūdzas deputātus ievērot klusumu. Please, please, please, kolēģis! Kolēģi! Thank you. As you know, it was... Kā jūs zināt, godātai kolēģi, nebija iespējams noturēt sanāksmi pirmdien, bet virkne jautājumu, kas bija paredzēti pirmdienas darba kārtībā, ir, ir jāizskata, un tāpēc esmu tos ņēmis un iestrādājis šīs dienas darba kārtībā. Tāpēc mums jāstrādā ļoti ātri un operatīvi lai varētu tikt galā ar šo vēl plašāko darba kārtību, kas sākotnēji bija paredzēts. Vispirms apstiprināsim darba kārtību. Tātad, ja tā ir tā pati iepriekšējā darba kārtība, plus atsevišķi jautājumi, kas ir 6., 7. un 11. un arī numur 5., kas iekļauti šīs dienas darba kārtībā no pirmdienas. Tāpēc laika Laiks, protams, nav pagarinājies, tāpēc mums ir strauji jāsāk strādāt. Vai ir kādam iebildumi par darba kārtību tā pašreizējā formā? Nē. Nē, lieliski. Nu, tad turpināsim darbu. Apstiprinam darba kārtību. Tālāk apstiprināsim 21. augusta sanāksmes protokolu. uzskatīsim šo protokolu par apstiprinātu. Te iekļaut gan, iekļaut gan nelielu labojumu. Un e, jaunums ir tāds, ka tālāk protokolā tiks iekļauts arī kopsavilkums par to, kas tika runāts, rekomendācijas un lēmumi arī attiecībā uz koordinātoru sanāksmē slēgtām durvīm. Tas tāpēc, lai nodrošinātu pārskatāmību jo tika saņemtas dažādi rakstura sūdzības par nepietiekamu publisko, publisko, nepietiekamu publiskot informāciju attiecībā uz koordinātoru sanāksmēm. Tātad nebūs atsauc uz konkrētām diskusijām, bet uz pieņemtajiem lēmumiem un rekomendācijām gan. these dossiers that we will have in the table really corresponds to the previous. Aha. Uh-huh. In your tables, um, you have two dossiers. Mūsu darb, dokumentos ir divi dokumenti, kas attiec uz 19. un 20. septembri. Tika plānots par tiem runāt. Tātad paziņojumu tālāk, priekšsēdētāju paziņojumu. Uh, Šī sanāksme tiek translēta interne, internetā, kā vienmēr. Jūs varat tai sekot tātad. Esmu jūs jau informējis, ka tā kā pirmdien sanāksme nenotika, man bija jāizvēlas, kurus dokumentus varam šodien izskatīties. Izskatīt šodien izvēlējos tos, kas ir steidzamāki. Tātad skaties pēc laika grafika. Divi dokumenti, kas saistīti ar uz, Uzbekistānu un Izrēlu, ir pārlikt uz 11. oktobra sanāksmi un tur tie būs mūsu prioritāšu pašā priekšgalā. Grozījuma iesniegšanas termiņš attiecībā uz Uzbekistānas dokumentu bija sākotnēji 22. septembris, bet tagad tas ir pārlikts uz 14. oktobri. Tātad grozījums par Uzbekistānu var iesniegt līdz 14. oktobrim 2012. dienā. Abi dokumenti, tātad gan par Uzbekistānu, gan Izrēlu, eh, tiks skatīti 11. oktobrī. Calendar, this is, this is one of the... Tātad, kalendāra jautājums attiecībā uz komitejas sanāksmu 2012. gadam. Tas ir viens no jautājumiem, kas pārliks no iepriekšējās sanāksmes. Kalendāra projekts koordinatoru sanāksmē tika apstiprināts 21. augustā. Tas ir eh, iekļauts arī jūsu dokumentos. Un mums šā sanāksmē tas ir jāapstiprina. Ja jums nav iebildumi, tad mēs varētu uzskatīt par apstiprinātu. Adopted. Item 6. <clears throat> Sastais darba kārtības punkts. Trialogu sarunu situācija. Esam saņēmuši informāciju no referentiem par divpusē investīciju nolīgumiem. Pēc plenārsēdes balsojuma bija otrais trialogs, plašas diskusijas par domstarpībām starp uh, padomi un pretēji nost, viņu, viņiem pretēji nostāju. Un tagad šķiet varam labāk saprast um, dažādas nostājas, un tā visa rezultātā komisija, komisijai tika lūgts sagatavot dokumentu iespējamām nākotnes diskusijām. Nu, tāda ir situācija ar šīm sarunām. Neliels ziņojums par IC, par ICA. Esmu piedalījies trialogā ar padomi, tika gūti panākumi. Pieņēmām tādu principu, ka ne par ko nevaram, vien, ne, nevaram vienoties, kamēr nav panākta pilnīgi vienprātība par visu. Nu, tā tad jāspēj nonākt pie kompromisu grozījumiem. Un tā tad, ja būs vienošanās par vienu dokumentu, tad var nonākt arī vienošanās par, par otru, bet nevar notikt nekāda vienošanās tikai par vienu no dokumentiem. Ja tā tas nenotiks, tad vienošanās nebūs vispār. Bet, nu, domāju, ka tas tomēr ir progress, tas ir solis uz priekšu. Mūsu pārstāvēja Helmuts Šulcs un es. Un, protams, ka Man bija atbalsts arī no politiskajām grupām, ja ne no visām, tad vismaz lielākās daļas. Jakolīno ziņojums par finanšu protokolu, kā jūs zinat, te bija vairākas nesakritības starp padoms nostāju un mūsējo. Tāpēc, ka bija notikuši, zinām, pārpratumu nu, nepreiz maldinoša informācija tika saņemta tiešām pārpratums, un sanāksmē tika panākt vienošanās. Visbeidzot, žado ziņojums par eksporta atļaujām. Vienošanās tika panākt septembrī. Un pilnīgi noteikti tādējādi palielināsim uh, pārskatāmība attiecībā uz eksporta procesu virs, m, vadošiem instrumentiem. Vai jūs, kolēģi, gribējāt kaut ko teikt par ICA ziņojumu? Jūs, kas tikko ieradāties, kas notiek ar šo dokumentu? Es jau kolēģiem savu viedokli izklāstīju, bet jūs esat referents. Paldies priekšādātāji. Tikko ierados, jā, jau biju iestrēdzis satiksmē, braucu no lidostas, nu jā, šodien ir šis milzīgais streiks Artloā rajonā, bet kopumā domāju, ka mēs, kā daļa no sarun, sarunas vadošajām komitejām no parlamentu puses, e, esam viensprāts par to, ka ir jārod kopējs risinājums visiem instrumentiem, tā, lai tie kompromisi, par ko runājam, varētu tikt arī apstiprināti, un, eh, protams, jāturpina trialogs par ICA kopumā un ICA plus, un tas savukārt nozīmē. Ar šiem kopējiem risinājumiem jāpārliecinās, ka parlaments var līdzdarboties tālākā, tālāk lēmumu pieņemšanā attiecībā uz finanšu politikas instrumentiem. Domāju, ka mums jāsaglabā tāda līdzsvarota pieeja, līdzsvarota parlamenta iesaiste, arī mūsu komitejas iesaiste kopā ar citām komitejām, kas, protams, arī līdzdarbojas sarunu procesā. Be sanāksme tiks, notikt, strā, no, tiks nolikt Strasbūrā. Un centīsimies tur panākt kompromisu grozījumus par visiem šiem dokumentiem, kas tika apspriest. Cerēsim, ka tas tā arī izdosies. jo jautājums par ICA tomēr bija diezgan pretenciāls un neviennozīmīgs. Ja kolīnā, kungs, jūs esat šeit? Vai jums arī ir kāda informācija par jūsu ziņojumu par bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas protokolu? Nē? Jums vārds. Sì, grazie Presidente, mi scuso per il ritardo. Paldies priekšādātāji. Es atvainojos, ka ierados šeit ar kavēšanos. Kā jau jūs teicāt, Situācija ir virzās uz priekšu diezgan labi, un ar to es domāju, ka trialogs lūk ir noslēdzies, veiksmīgi noslēdzies. Bija pāris valodniecisku raksturu problēmas, tās tika atrasināts, un es esmu pārliecināts, ka definīcija, pie kā esam beigās nonākuši, spēs nodrošināt labu risinājumu. Mēs nokārtojām arī visu šo samierināšanas jautājumus, un te gribu teikt paldies padomē un arī komisijai par viņu ieguldījumu un par to, ka viņi padarīja šo sarunu klimatu par tādu ļoti labvēlīgu. Jā, turpina priekšsēdētājs. Jā, līdz ar to lūk, veiksmīgs risinājums. Vienu dokumentu gadījumā esam tūp pie rezultāta. Un par divpusē investīciju nolīgumu runājot, diskusijas par to tikai aizsākušās, manuprāt un tās nebūs vienkāršas. Bet sākums, lūk, ir jau noticis. Pāriesim pie septītās darba kārtības punkta - elektroniskais balsojums. Balsosim, lūk, tieši par Jakolīno kungu ziņojumu. Un Tarunārams atvainojas tātad par šaujamieroču protokolu un nevis par Maķedoniju. Tūlka ļoti atvainojas par šo kļūmi. Tātad balsojums par kompromisu tekstu. Viens balsojums, tikai vien. Un tas notiks elektroniski. Sākam balsot. And, um... Sorry. My card is not okay. Correctly inserted. It is already. The vote is. Nu, lūk. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 18 balsoja un 18 arī ir par vienprātīgi pieņemts ziņojums. Apsveicam referentu. Um, and we move to the... Tālāk pāriem pie balsojuma par astoto darba kārtības punktu. Tas ir Nikolo Rinaldī ziņojums par Eiropas Savienības stratēģijas īstenošanu Centrālā Āzijai. Lūk, ir 40 grozījumi. Tas ir atzinums AFET komitejai, kas ir atbildīgā komiteja par šo ziņojumu. Nu tad balsojam. Ir arī panākt kompromisa grozījumu.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 pret atturs pieņemts. Piektais par pret atturs noraidīts. Pirmais kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 15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 atturs pieņemts. 18. par pret atturs pieņemts. 20. par pret atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 20. grozījumu. Sākam balsot. Amendment 20. Electronic check. The vote is open. The vote... Beidzam balsot. Noraidīts. 21. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 22. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 25. Par. Pret. Atturs. Pieņemts.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 Eit, astotais par, pret, atturs. Norēdīts. 30. par, pret, atturs. Pieņems. Trīsdesmit ceturtais. Trīsdesmit ceturtais par, pret, atturs. Pieņems. Trīsdesmit otrais par, pret, atturs noraidīts, 33. par pret atturs pieņemts. Trīsdesmit piektais par, pret atturs pieņemts, trīsdesmit sastais par, pret atturs noraidīts, trīsdesmit septītais par, pret atturs pieņemts, 38. par pret atturs noraidīts, 39. par pret, 39. par pret atturs pieņemts, 40. par pret atturs pieņemts. Gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par 4 pret pieņemts. Apsveicam referentu. End, uh... Līdz ar to balsojums ir beidzies, un varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, respektīvi devītā. Tirzniecības un investīcija bajers šķēršļi. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums, ko paši gatavojam. Mūsu referents ir Roberts Stērdīs. Ziņojums sagatavots saistībā ar komisijas paziņojumu par tirdzniecības un investīciju barjerām, kas tika likts priekšā šogad. Nu, došu vārdu mūsu referentam, Stērdīkungam. Jūs esat šeit, vai ne tā? Paldies priekšsādātāji! Šis ziņojums ir īpaši svarīgs pašiniciatīvas ziņojums, jo jūs jau labi zināt, un priekšsēdētājs to arī pat pastāstīja, šī gada februārī komisija nāca klajā ar dokumentu par tirniecības un investīciju barjerām, kurā tiek uzsākt stratēģija attiecībā uz ekonomiskiem partneriem, lai uzlabotu piekļuvu tirgiem, prioritātes rīcībai un barjeru nojaukšanu tirdzniecībā. Turklāt ir paredzēts šim jautājumam no jauna pievērsties nākamā gada martā. Tāpēc būtu lieliski, ja mēs šo ziņojumu varētu izbīdīt cauri plenārsēdē līdz tam laikam, respektīvi līdz decembra beigām, līdz Ziemassvētkiem, tad, protams, tas varētu kalpot par lielisku ieguldījumu komisijai un tā viņi uzzināt mūsu nostāju. Ziņojums pats par sevi sniedz visaptvarošu pārskatu par visiem tiem izaicinājumiem, ar ko Eiropas Savienības sastopas. Uh, saistībā tieši ar šīm beztarifu barjerām. Mēs starptautiskajā tirdzniecības komitejā ļoti labi zinām, ka šāda problēma pastāv. Un šobrīd, e, kamēr šeit runājam, visā Eiropas Savienībā e, notiek e, ļoti uzmanīgi sakošana līdz tirdzniecības sarunām. Mūsu politikas stratēģijām lielākoties ir pievērsta tarifu novēršanai, bet jāsaka līdzi nāk arī beztarifu barjeras jo, jo tarifu barjeras šobrīd uh, tiek aizstāts ar, ar šādām beztarifu barjerām, un tās rada bažas. Arvien vairāk valstu izvēlas protekcionistiskus instrumentus, un tajā brīdī, kad mēs, piemēram, strādājam pie Korejas brīvās tirniecības nolīguma, tad tas bija pirmais brīvās tirniecības nolīgums, pie kā strādā šis parlaments, un mēs faktiski beidzot ieraudzījām, kas tad notiek šajās, šajā ziņā. Mēs referenti tikām, mēs runājam par drošības klauzulu, arī par eh, pašu tirniecības nolīgumu un saru sarunas turpinājās un turpinājās. Un, protams, arī lobby ļoti aktīvi mums pievērsās. Tāpēc, domāju, ārkārtīgi svarīgi virzīties uz priekšu, pamatojoties uz to, ko komisija jau identificējas kā galvenos problēmu gadījumus. Mums, vajadzē, mums nevajag identificēt tos pašus gadījumus, tas nebūtu konstruktīvi. Es domāju, ka mēs vēlamies tepat laikā pievērsties arī ļaunprātīgas izmantošanas jautājumiem tajos gadījumos, kad šāda veida gad, e, problēmas rodas. Īpaši konkrēti jautājumi tika arī identificēti šeit ziņojumā. Es centos nevis to pārpludināt ar kaut kādiem Mm, konkrētiem faktiem par tirdzniecības barjerām, uz ko vērsta mūsu uzmanība, jo es domāju, ka daudzos gadījumos par to mēs, protams, esam informēti. Bet drīzāk, protams, es saku, te jau varētu mēs uzskaitīt tūkstošiem un tūkstošiem šādu barjeru gadījumus, un e, tādā gadījumā tie noteikumi, kas attiecināti uz ziņojuma apjomu, nevarētu tikt ievēroti tāpēc to nedarīju. Tekstu otrā pusē tomēr centos nākt klējā, centos nākt klējā ar vienkāršiem skaidriem ieteikumiem tālākai rīcībai no Eiropas iestāžu puses. Īstermiņā komisijai vajadzētu apsvērt mūsu rekomendācijas, un, kā jau teicu, viņa ņem tās vērā tajā, gadā, tajā brīdī, kad viņa publicēs 2012. gada ziņojumu, un šīs rekomendācijas varētu arī īstenot. Tas ir tikai sākuma process. Mums ir jāpārliecinās, ka šo ziņojumu komisija, protams, saņem savlaicīgi Tāpēc mums parlamentam pie tā ir jāpaveic darbs jau šogad. Tajā brīdī, kad runājam par tirdzniecības barjerām, par to runājam šorīt arī koordinātoru sanāksmē, Protams, jāatceras arī priekšlikums, ar ko nāca klajā Obamas kungs. Tas gan nebija, tur gan nebija runa par starptautisku tirniecības barjeru, bet klausoties viņā sākām saprast, kāda ir tā ietekme, e, kā, kā roda šis protekcionisms, kā tiek veidotas tirniecības barjeras e, tādos ļoti sarežģītos ekonomikas apstākļos. Protams, ka iedzīvotāji, protams, ka tiek mēģināts veidot šādas barjeras, kur katram savā valstī ir šāda vēlme, un rezultātā tiek sagrauts tās iespējas, e, izkļūt no finanšu problēmām. Un mani vienkārši interesē, kas sakāms maniem kolēģiem par šiem jautājumiem, lūdzu. Thank you, Robert Sturdy, uh, Shadow Rob. Ā, nu, referents Kristofs Frielners no ETP. Paldies, Robert, paldies par šiem ievadvārdiem. Kā jau jūs minējāt, temats ir nozīmīgs. Domāju, ka sagatavotais ziņojums ir nu dien veiksmīgs, un mēs visi to zinām. Un, ja es runāju ar uh, uzņēmē, uzņēmējiem, es nevienmēr runāju par tarifiem. Tas varbūt nav tas vārds, uh, kas visbiežāk izskan no manas mutes. Uh, un, protams, viņi tagad ir nobažījušies par dažādām tarifu barjerām. Uh, Es uzskatu, ka mums ir jāizmanto gūtā pieredze, kad runājam par citām, par beztarifu barjerām. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ir radusies uz šī vienotā tirgus bāzes. Mēs vēlējāmies izvairīties no tarifiem, no dažādiem šķēršļiem. Un es domāju, ka 50 gadu laikā strādājot pie iekšējā tirgus pilnveids, mēs varējām gūt vērtīgu mācību un mēģināt par to pastāstīt arī pārējām pasaules valstīm. tikai viena, varbūt tāda netradicionāla doma. Mēs esam izveidojuši instrumentu, kas varētu atļaut mm, nojaukt dažas no beztarifu barjerām Eiropas Savienībā, bet eh, nu, īsti eh, visiem nevajag tādu instrumentu. Protams, ir konkrētas beztarifu barjeras, ko piedāvā valstis, bet bieži vien galvenās problēmas rodas atšķirīgu standartu dēļ, tādēļ, ka dalība valsts pietiekami labi nesadarbojas, tātad tās ir tādas sporādiskas barjeras, kas rodas. Es domāju, ka dalību valstīs vajadzētu būt eh, konkrētām struktūrām, kas varētu ļaut eh, labāk pārlikt šīm barjerām un uh, dalību valsts varētu apvain, apmai, apmainīties ar informāciju, faktiem, uh, dažādiem skaitļiem, lai labāk pārlikt šīm barjerām. Es esmu vairākas reizes pats lauzījis galvu, kādēļ, kas tāds nav piedāvāts PTO standartos. Uh, Vajadzētu izvērtēt uh, vairākus gadījumus atšķirīgi, ņemot vērā to, kādu pieredzi esam guvuši ES. Varbūt, ka šis instruments nav pats uh, tradicionālākais līdz šim izmantotais, bet uh, tas uh, neliedz mums uh, to vismaz izmēģināt. Protams, ir arī vairākas jomas, uh, kurās Eiropas Savienība nav darījusi gana. Protams, uh, jāņem vērā, ka tās ir jomas, kas ir visbūtiskākās tieši globālās tirzniecības kontekstā. Protams, es varētu arī papildināt jūsu ziņojumu runājot par pakalpojumiem, par tirzniecību un pakalpojumiem. Mēs zinām, ka pakalpojumu joma e, ir e, aizvien pieaugoša, tā izplešās un e, tajā ir vērojama arī labi izaugsmas rādītāji. E, Tieši tādēļ eh, es uzskatu, ka vajadzētu to spēcīgāk uzsvērt šajā ziņojumā. Es noteikti piedāvāšu arī grozījumus no savas puses. Mēs varētu izvairīties no dažādām barjerām un jārunā arī par digitālo ekonomiku. Jā, internets uh, nepazīst robežas, bet, diemžēl, tirdzniecība, uh, kas notiek tīmeklī, bieži vien tiek aizkabēta. Šīs robežas, uh, kas it kā nav redzamas, uh, tomēr traucēja dažādas komerciālas darbības internetā. Mm, jāsaprot, ka internetā arī tagad uh, norisinās ļoti aktīva komercdarbība, un ja pastāv šīs kaut arī virtuālās robežas, uh, tas uh, viss tiek aizkavēts. Es noteikti iesniegšu grozījumus, kā mēs varētu pirmām kārtām mācīties no gūtās pieredzes, otrām kārtām pieminēšu pakalpojumu jomu, barjeras pakalpojumu jomā un visbeidzot šo tīmekļa komercdarbību digitālo ekonomiku un to, kā pārkāpt eh, arī digitālajām barjerām. Paldies! Paldies! Nākamais ēnu referents, diemžēl, nevarēja ierasties. Kaders Arifs, viņš nevarēja ierasties Briselē tādēļ, ka nokavēja savu lidojumu, bet viņš uzticēja man, mani jūs iepazīstināt ar viņu sagatavotajām piezīmēm. Tātad es esmu viņa pārstāvis, sociāldemokrātu ēnu referenta pārstāvis. Tas ir eh, rakstīts franču valodā, nolasīšu. Dārgie kolēģi, gribus pateikt, vēlos pateikties par šo uh, ziņojumu projektu, kaut arī pauž nožēlu par to, ka mūsu komiteja netika, ar mūsu komiteju neapspriedās šajā jautājumā. Manā skatījumā uh, šeit vēl nepieciešams ilgstošs darbs, un šodien mūsu darba kārtība eh, mums liek steigties, jo grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt. Gribu norādīt eh, to, ka nepiekrīt šai procedūrai, un pēc būtības tur dīkunga ziņojums skar reāls problēmas, respektīvi Eiropas uzņēmumu pieju piekļuvi dažu trešo valstu tirgu. Pastāv eh, tādi pasākumi eh, tajās valstīs, kas neļauj Eiropas Savienības eh, uzņēmumiem piedalīties šajos iepirkumos. Gribu atgādināt, ka te ir runa par uh, elementiem, faktiem, kur, par kuriem pats runāju manā uh, ziņojumā par publiskajiem iepirkumiem, un Sturdīkungs tos arī ir izmantojis šos faktus. Vēl es gribētu atgādināt, ka uh, uz reglamentu pamatoj, um, mm, pamatots dialogs ir nepieciešams, lai vērstos pret šiem papildu šēršļiem, visi, visas, visi netarifu šēršļi būtu novēršami. Bieži vien šie pasākumi e, ir tādi, ka um, reālie sabiedrības locekļi nevar izmantot uh, visas priekšrocības, ko viņiem sniegtu arī Eiropas uh, uzņēmumu piedalīšanās publiskajā iepirkumā. Uh, Daži mūsu tirzniecības partneri mūsu politiku uzskata par tādu, ko var izmantot saviem netarifu šķēršļiem par šādu iebildi. Un es labprāt e, stiprināšu Turdīkunga ziņojumu ar grozījumiem, un es ceru, ka panākšu kolēģu vairākumu atbalstu. Paldies! No, the... Un mm, šāda nostāja līdz ar to tiek ņemta vērā turpin priekšsēdētājs. Tagad es došu vārdu Oskardīnī kundzei. Grazie, prezidente. Jo, volevo... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties Robertam par sagatavoto ziņojumu. Viņš ir veicis uh, uzteikšanas vērtu darbu. Mēs atbalstam arī citus kolēģus, un es domāju, ka pateicoties grozījumiem, mēs vēl varēsim pilnveidot šo ziņojumu. Es gribēju atsaukties uz Fjellner kungu teikto. Īvīgi, ka Robert faceva sentendo l'intervento. Stādīja kungs eh, māja ar galvu, eh, kas nozīmē piekrišanu Fielner kunga komentāriem. Mēs kā eh, komiteja piedalīsimies arī ministru konferencē decembra mēnesī pēdējo, pēdējā sasaukuma laikā mūsu komiteja ir pieprasījusi arī vairākus grozījumus PTO reglamentā, bet joprojām ledus nav sakustējies, nekas nav noticis un tad mēs esam paši apspriedušies savā starpā, nekas netika panākts, un desmit gadu gaitā vispār tur nekas nav mainījies. Bet mūsu komitejai tagad ir jāuzdod uh, mūsu priekšsēdētājiem uzrakstīt vēstuli komisijai un padomē, lai Eiropas Savienība pieprasītu uh, organizēt tikšanos ar citām PTO valstīm, uh, tādā veidā panākot izmaiņas reglamentā. Ja šādas izmaiņas netiks ieviestas, tad uh, viss, uh, kas ir um, iekļauts šajos dokumentos, nozīmēs tikai skaistus vārdus, kas īstenībā nenovedīs pie darbiem. Paldies! Paldies! Helmuts Šauts no Gūves lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I think and I want to... Paldies! Gribēju pateikties eh, Stördija kungam par to, ka viņš mums ir devis vielu gan pārdomām, gan diskusijām. Un Mēs tagad uh, esam uzsākuši tādas ārkārtīgi nozīmīgas debats, ņemot vērā PTO attīstību, to, ka piedzīvojam finanšu un ekonomisko krīzi, un tieši nosaukto iemeslu dēļ mums ir jāsaprot, ka šādiem tematiem ir jāatvēl daudz vairāk laika, lai mēs varam tos tā pamatīgi apspriest, nevis tikai pavirši. Kas ir šīs beztarifu barjeras? sākām mēs nezinām, uh, kāds ir nākamais PTO paredzētais solis. Mums noteikti vajadzētu pamatīgi apspriesties par šo jautājumu pietiekami ilgi, lai varētu piedāvāt labus priekšlikumus. Sturdy, I saw some imbalances between Iepazīstoties ar Stardī kunga ziņojumu pirmo uzmetumu, es atklāju vairākas pretrunas, piemēram, jūsu paskaidrojumā. Protams, Demand, Runājot par beztarifu barjerām, ir jābūt ļoti skaidrām definīcijām un kādi ir šie kriteriji, kas ir jāievēro, piemēram, ekoloģiskie kriteriji. Atcerēsimies žado ziņojumu. Dezīra ziņojumu, Saifī ziņojumu. Mēs nonācām pie secinājuma, ka piekopjot investīciju politiku ir e, jāņem vērā beztarifu barjeras. Tas ir priekšnosacījums ekonomiskai attīstībai un paturot prātā mūsdienu pasaules situāciju, tas ir. Eh, tas ir vienmēr eh, jātur acis priekšā. Kādi ir šie ekonomiskās pārvaldības izaicinājumi? Protams, eh, runājot par tautsājumniecību tādā plašākā tvērumā, tos nedrīkstam aizmirst, ir jāpiedāvā jauni risinājumi. Uh, Varbūt eh, tas ir jāpiedāvā no sākuma šie risinājumi jāpiedāvā tīri teorētiski, pirms ķeramies pie konkrētiem instrumentiem. Es domāju, mums vajadzēs apspriesties par šo ziņojumu vēlreiz, lai varētu izkristalizēt galvenās mūsu komitejai svarīgākās nostādnes. Divi piemēri. Ja jūs runājat par to, ko dara Japāna, viņi ļoti daudz uh, tieši uzņēmē darbības jomā ņem vērā arī ekoloģiskos aspektus, piemēram, slēdzot arī brīvās tirzniecības nolīgums ar citām valstīm. Nu, īstenībā ekoloģiskie apsvērumi nenozīmē tādu patiesu barjeru, bet varbūt mums vajadzētu pašiem uzlabot savu veiktspēju, lai varētu atbilst eh, arī šiem eh, kritērijiem, ņemot vērā arī sadarbību ar tādām valstīm kā Japānu. Arifs šeit pieminēja arī eh, ģenētiski modificētos produktus. Mūsu rindās ir izkristalizējusies atziņa, ka to nevajadzētu aplūkot kā barjeru. Protams, cits valstis to uzskata par barjeru. Mums ir jāpārliecina savi partneri, lai e, debatēs mēs varētu uzstāties caurskatāmi, vaisirdīgi, padomājot arī par ekonomisko attīstību. jo noteikti arī ar tirdzniecības eh, palīdzību mēs varam veicināt ekoloģijas attīstību, ekoloģisko, ekoloģisko draudzīgumu. Mums ir jādiskutē arī par citām barjerām. Ekonomisko veikt spēju mēs varam attīstīt tikai tad, ja Eiropas rūpniecībai būs piekļuva arī citu valstu tirgiem, bet tirzniecībai ir jānāk par labu arī tai valstī, ar kur mēs sadarbojamies. Mēs saprotam, ka mūsu piekoptā sadarbības politika nevienmēr ir balstīta tīri uz peļņu, uz tirzniecību. Mums ir jādomā par eh, daudz eh, lielāku ieguvumu, par tādu plašāku saslāņotu sadarbību, nevis tikai tīri ekonomisku sadarbību. Es uh, zinu, ka mūsu grupa noteikti iesniegs vairākus grozījumus, tā padarot šo ziņojumu vēl labāku. Paldies! Paldies! No komisijas. Durko Portkungs. Kurš uh, no jums runās? Ir divi kolēģi šķiet ieradušies. Kurš no jums uzstāsies? Dirkopa kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija vēlētos pateikties jūsu komitejai un it sevišķi jūsu referentam par to, ka jūs esat sagatavojis ziņojumu kurā ļoti labi atspoguļots komisijas vēlmes runāt par beztarifu barjerām, un jūs gribējāt par to runāt tā ļoti konspektīvi, lakoniski, vēršoties, uh, uz, vēršoties uz galvenajām problēmām. Protams, mums ir jābūt labām strateģiskām partneru attiecībām ar mūsu sadarbības partneriem, un esmu priecīgs, ka Stordīkungs ir pievērsies šai tematikai. Eh, protams, ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Mums ir jāsaprot, ka atsakoties no tarifiem, mēs nedrīkstam nelabvēlīgi ietekmēt uzņēmēt darbību un tirzniecību. Es domāju, tas ir jautājums, kas noteikti ir jāizpēta padziļināti. Komisija ļoti augsti vērtē to, ka šeit ir iekļauti vairāki ilustratīvi piemēri, kas ļoti, atspū, ļoti labi atspoguļo mūsu centienus un eh, nozīmē arī tādu papildus vērtību šim ziņojumam. Divi jautājumi, ko vēlējos uzsvērt. Tie attiec uz ieteikumiem. Mēs runājam par preventīvo darbību pirmām kārtām un e, šajā ziņojumā tas ir ļoti labi uzsverts. Tad, kad pasākumi ir ieviesti, un uh, likumdošana jau ir pieņemta, ir grūti kaut ko mainīt. Tādēļ šie korektīvie pasākumi ir jāievieš pietiekam ātri. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka barjeras uh, kavētu uzņēmē darbību, tirdzniecību. Mēs esam ļoti daudz darījuši, mēs ļoti cieši sadarbojamies ar mūsu delegācijām, kas ir tāda kā antena, kas ļauj mums labāk saskatīt tās. Uh, barjeras, kas joprojām atrodas ceļā un kas varētu tikt uzceltas vēlāk. Mēs, protams, vēlamies uzlabot savu kapacitāti un uzskatām, ka parlaments noteikti var spēlēt uh, ļoti pārliecinošu lomu, uh, darbojoties daudzās delegācijās, jo delegācijās jūs varbūt vēl labāk varat um, atpazīt um, tos uh, samilzušos problēmu jautājumus, kas joprojām pastāv dalību valstīs. Protams, uzņēmē darbība arī ir nozīmīga. Mēs vēlamies dzirdēt no uzņēmējiem, kādas problēmas viņi saskata, kuras ir šīs uh, visspēcīgākās barjeras, vistraucējošākās. Un komisijai nav tik daudz plaši sazarotu kontaktu. Es domāju, ka konsultēšanās ar uzņēmēju vidas pārstāvjiem ir ļoti vērtīga. Tā mēs eh, varam no pirmajām rokām uzzināt visvērtīgāko informāciju. Otrs aspekts, eh, ko vēlējos izgaismot, runājot tieši par ieteikumiem, ir uh, starptautisko standartu svars. Runājot par mūsu paziņojumu, kas bija veltīts izaugsmai un tirdzniecībai, mēs jau teicām, ka ir jāatsaucas uz startautiskiem standartiem, bet e, tiem ir jābūt harmonizētiem, vieglāk uztveramiem. Un sadarbojoties ar mūsu partneriem e, jaunās jomās, piemēram, elektromobīļu tirdzniecībā, ir jābūt tādiem skaidri atpazīstamiem noteikumiem, noteikumu kopumam, kas attiec uz vienu jomu, lai abas puses tos varētu izpildīt pietiekami vienkārši. Un eh, tas ir jautājums, kas nav tikai tā atraud saistīts ar tirzniecību, tas īstenībā ir pat starpdisciplinārs jautājums. Un eh, arī citām ģenerāla direkcijām ir jāstrādā pie šo noteikumu harmonizācijas, lai būtu kaut kāds tāds atsaucis eh, rādītājs, ko varētu izmantot. Tālāk runājot par. Point. Um, you, you will have seen in our trade and investment barrier report that we... Jābūt uh, arī um, šo beztarifu barjeru izvērtējumam, lai mēs sapro, saprastu, kā tas ietekmē tirzniecību un uzņēmē darbību kopumā. Protams, ir arī, zinām, intelektuāla rakstura ierobežojumi. Mēs uh, mūsu ekonomisti sadarbojas arī ar citām institūcijām, organizācijām, PTO, ekonomisko nodaļu un uh, virkni citu organizāciju, mēģinot izvērtēt to, kā šie pasākumi ietekmē reālo uzņēmē darbību, reālo biznesu. Uh, bet vienmēr ir grūti to um, izvērtēt, izvērtējot katru atsevišķu barjeru individuāli, bet uh, šis ieteikums uh, ir jāiekļauj uh, ziņojumā, lai varētu saprast, ko īsti var darīt lietas labā. Noslēgumā vēlējos pateikt, ka ziņojums ir veiksmīgs, uh, tas papildina mūsu darbu, ko esam veikuši beztarifu barjeru jomā un. Nākamos ziņojumu mēs gaidām marta sākumā pēc e, Eiropadomas un būtu ļoti jauki, ja šis jūs sagatavotais ziņojums tiktu pieņemts līdz e, martam un e, tas tātad visus šos centienus tikai papildinātu. Jau nākamo nedēļu laikā mēs nāksim klajā ar jaunu paziņojumu, kur ir runāts par beztarifu barjerām. Uh, politiskākā dimensijā un novembra sākumā notiks G20 tikšanās, līdz ar to es domāju, ka e, šāds jauns dokuments kalpos par labu materiālu diskusijām. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu Robertam Stādiem, lai viņš varētu teikt noslēgumu vārdus. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisijas pārstāvim un Es tagad negribētu samazināt um, jau nospraustos standartus, kas uh, ir pieņemti PTO un citās organizācijās. Jūs, piemēram, minējāt elektroautomobīļus. Nu, jāņem vērā, ka ir noteikts standartu kopums, kuru vajadzētu ievērot visām pasaules valstīm. Un, protams, mēs šādu pieeju atbalstām ar abām rokām. Kristofer mēs eh, ar Kristoferu esam vienmēr labi sapratušies, nu varbūt dažreiz viņš ir ambiciozāks par mani, bet eh, ziņojums eh, savā oriģinālajā versijā tika sagatavots, ņemot vērā to, ka mēs pilnīgi visu šeit nevaram iekļaut, jo ja es šeit gribētu iekļaut visu, ko man citi deputāti prasīja, nu tad man vajadzētu publicēt divas, trīs grāmatas, nevis šo dažu lapušu ziņojumu. Uh, Un, protams, daudzi griezās pie manis un teica, cik daudz problēmas ir dalību valstīs un mēģināja atspoguļot pilnīgi katru sīkumu. Bet varbūt būtu ļoti jauki ņemt vērā komisijas ieteikumus, protams, izveidojot tādu agrīnās brīdināšanas sistēmu vai kaut ko līdzīgu. Kristīna. Atvainojos, Kadirs tas bija, saka runātājs. Jā, Kadiram bija pilnīgi taisnība. Uh, runājot par eh, beztarifu barjerām un eh, tālāk varu turpināt, eh, atsaucoties uz Šauca kunga teikto, šīs beztarifu barjeras tiek ieviestas un tās jau netiek ieviestas pašmērķa dēļ, tām ir arī savs pamatojums. Protams, mums jārunā par ekoloģiskiem standartiem, par veselības aizsardzību kas ir jāievēro arī citās valstīs ārpus Eiropas Savienības. Un Mēs šos standartus vēlamies saglabāt. Un Bija taču arī šis milzīgais rīč ziņojums, eh, kurā tika nospraust konkrēti standarti, kas ir jāievēro ķīmiskajā rūpniecībā. Protams, tas viss mums ir no svara, un mēs to neuzskatām par eh, barjeru. Mēs vēlamies, lai cilvēki ievērotu tādus pašus standartus citās valstīs, kādus ievērojam mēs Eiropas Savienības teritorijā. Nu, tas ir papildinājums Kadira un uh, Helmuta teiktajam. Kristīna. Kristian, eh, es gribēju teikt, ka kopīgi ar Paskālu Lamī PTO ministru sanāksmē mēs runājam par uh, eh, PTO regulējumu pārskatīšanu, jo viņiem ir nepieciešams iekšējas reformas. Jums ir pilnīgi taisnība, Kristiāna. Es ceru, ka atbildēju vairumam kolēģu. Tālāk. Es neesmu pret šīm beztarifu barjerām, jo tās var izmantot, lai aizsargātu darbiniekus, cilvēkus, viņu veselību, viņu labklājību un tā tālāk, nevis tikai rūpniecību kā tādu. Bet, protams, šie standarti ir jāizmanto uh, E, pareizi, lai tie neradītu vēl jaunus tirdzniecības šķēršļus. Mēs atceramies e, gadījumus, piemēram, kurpju rūpniecībā, kurpju ražošanas jomā. E, šī joma cieta Eiropas Savienībā, bet ja tiek ražotas kurpes zemāk par pašizmaksu, zemāk par um, ādas cenām, tad, protams, jums ir jāievieš importa nodevs. Tas automātiski nenozīmē tādu barjeru, bet vienkārši PTO un komisijai šie jautājumi ir jāizskata. Un šādas barjeras bieži vien ir attaisnotas, citreiz tās savukārt nav atbilstīgas, bet eh, nu, negribam tās izmantot eh, par katru cenu, bet eh, bieži vien šīs barjeras nāk par labu aizsargājot darbinieku veselību un uh, labklājību. Tālāk atgriežoties pie Kādīra teiktā. Protams, mēs labprāt vēlētos, lai šādi jautājumi izskatīšanai būtu ilgāks laiks, bet nevienmēr tas ir iespējams, un komisija atzinīgi vērtē mūsu ziņojumu. Varbūt tad viņi arī varētu mums dot vairāk laika, un ja jūs tik augstu vērtējat mūsu viedokli, būtu ļoti jauki, ja, mūs, ja jūs mūsos ieklausītos, jo bieži vien pagātnē, diemžēl, tā tas nav noticis. Un tas nozīmē, ka mēs varam arī kaut ko darīt, mēs varam tajā visā mm, dot savu ārtavu. Mēs vēlamies, lai ziņojums tiktu pieņemts decembra plenārsēdē, nu vēlākais. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Deadline for amendments. Uh... Grozījumi ir jāiesniedz līdz 23. septembrim, tas nozīmē līdz rītdienai, līdz 6. vakarā vēl jums ir laiks. Komitejā balsosim 11. oktobrī. It's a opinion for AFET, which is responsible. Nākamais darba kārtības jautājums AFIT komitejas atzinums ieteikumu padomē komisijai un Eiropas ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas nolīgumu. Mēs uh, sagatavojam atzinumu AFIT komitejai, kas ir atbildīgā komiteja. Atzinumu sagatavoja Pāvils Zavļevskis. Es viņu zālē redzu un nekavējoties dodu uh, kolēģim vārdu. Yes. Okay. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Uh, I will speak in Polish. Uh, es runāšu poļu valodā. To jest nasza druga e, dyskusja na temat. Paldies, priekšsēdētāji. Nu. E, głębokiej wszechstronnej. Jau otro reizi apspriežam šo atzinumu. Mēs apspriežamies par brīvās tirzniecības nolīgumu ar Ukrainu. Protams, visi esam viensprātis, ka šis, ir īpašs un, ka šis nolīgums ir īpašs un nozīmīgs kāds ir mūsu galvenais mērķis? Protams, eh, mēs nevien vēlamies, lai Ukraina atvērtu savu tirgu mums, un mēs viņiem, mēs vēlamies, lai arī Ukraina ievērotu augstus standartus, lai tirgus būtu atklāts, veiksmīgs, mēs vēlamies modernizēt Ukrainu. Šis nolīgums uh, ir asociācijas nolīgums sastāvdaļa. Šajā gadījumā mēs runājam par tirdzniecības nolīgumu, kas ir cieši piesaistīts asociācijas nolīgumam. 19. septembrī uzsākās nākamā sarunu kārta par tirdzniecības nolīgumu ar Ukrainu. Tagad es gribēju uzdot jautājumu vienam no komisijas pārstāvjiem, kā norisinās šīs sarunas. Mēs dzirdējām daudz labu atsauksmi, bet tāpat eh, mums tika ziņots par eh, sīkām tehniskām problēmām. Gribēju pavaicāt, ko sagaida komisija, kāds ir jūsu prognozes pēc eh, vienas nedēļas sarunām. Protams, ir jāparūpējas par to, lai neviena uh, Ukrainas valdība un Eiropas komisija piedalītos sarunās. Nē, diskusijām jābūt daudz plašākām. Ir jāiesaista šajās sarunās, šajā procesā arī Ukrainas iedzīvotāji. Pirmdien un otrdien es pats biju Ukrainā, tikos ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar uzņēmējiem. Uh, ar MVO darbiniekiem un uh, neatkarīgiem ekspertiem. Viņi interesējās par Eiropas integrācijas procesu. Tagad es jūs vēlējos iepazīstināt ar šo cilvēku domām, ar viņu viedokļiem, ko viņi man pateica. Varbūt es to iedzīvināšu arī savos grozījumos. Grozījumi ir jāizniec līdz rītvakaram, un ko es vēlējos pieminēt? Asociācijas nolīgumam vajadzētu atrisināt vairākas uh, problēmas, kas joprojām sastopams Ukrainā. Mēs runājam par PVN atmaksu produktu eksporta gadījumā, un tie ir uh, Ukrainā ražoti produkti. Ukrainas valdība jau atkārtot mēģinājusi atrisināt šo problēmu, bet diemžēl bez panākumiem. Otrām kārtām runājot par muitas procedūrām. Joprojām muitas nodeva importētajām precēm ir pārāk augsta. Tā tiek mākslīgi uzturēta eh, neatbilstoši augstā līmenī. Un, protams, tas nelabvēlīgi ietekmē tirzniecības attiecības starp ES un Ukrainu. Trešām kārtām ir jārada eh, labvēlīga vīda investīcijām un jābūt spēcīgāk, spēcīgākām īpašumtiesībām. Tagad pastāstīšu dažus vārdus eh, par um, tikšanos ar ekspertiem un NVO. Protams, tikos arī ar uzņēmējiem. Visās šajās sarunās izkristalizējās viena atziņa, un es to vēlējos eh, paust arī saviem kolēģiem. Saskaņā ar Lisabonas līgumu pirms asociācijas nolīguma ratifikācijas saskaņā ar 217. panta 5. punktu padome pēc komisijas prasības var pieņemt lēmumu. kas nozīmētu, ka asociācijas nolīgumu var sākt izmantot pirms tā reāls stāšanās spēkā. Tas ir izšķirīgi svarīgi. Kādēļ? Mēs uh, varam prognozēt, ka sarunas par eh, brīvās tirdzniecības nolīgumu un asociācijas nolīgumu uh, jau ļoti drīz noslēgsies. Es domāju, ka jau decembra mēnesī mēs šo nolīgumu varēsim parakstīt. Arī Eiropadoma par to runās. Tādēļ vajadzētu uh, parūpēties, lai komisija pēc iespējas ātrāk pieņem šo nolīgumu. Protams, mums komisija ir jāatbalsta, lai asociācijas nolīgums varētu tikt pieņemts jau pirms reālas oficiālas stāšanās spēkā. Tas ir arī um, nozīmīgi Eiropas Savienības tautsaimniecībai. Šis nolīgums mums ir ļoti izdevīgs un, protams, tas nāks par labu arī Ukrainai. Ukraina varēs izmantot šo nolīgumu jau tad, kad tas tiks parakstīts. Kāds ir ekonomiskās problēmas Ukrainā? Protams, arī šim jautājumam pievērsāmies. Un mēs runājām arī par uh, Ukrainas iesaisti Eiropas um, energo kopienā. Protams, vedot sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu, ir jāparūpējas, uh, lai Ukraina uh, reformētu uzņēmumu nafto gaz līdz šī gada beigām. Tas ir lielākais energo uzņēmums Ukrainā, un tas ir steidzam jāreformē. Protams, eh, sarunas nevienmēr norisinājās eh, tā ļoti saulaini, tās eh, apēnoja arī daži negaisa mākoņi, piemēram, Julijas Temošenko apcietināšana. Un bija arī vērojama Krievijas uh, iejaukšanās uh, sarunu procesā. Viņi mēģināja Ukrainu atrunāt no brīvā tirzniecības līguma parakstīšanas. Viņi pierā, piedāvāja izveidot tādu brīvās tirzniecības zonu, kurā iekļautu Krieviju, Baltkrieviju, Kazahstānu un Ukrainu. Es uh, uzklausīju. Uh, uh, ekonomikas uh, aso, asociācijas pārstāvjus, eh, tie cilvēki, kas tur darbojas, ar mani sazinājās, un viņi teica, ka viņi ir ieinteresēti tādā eiropeiskā perspektīvā. Eh, šo cilvēku viedoklis bija nepārprotams. Un eh, arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi uzskata, ka asociācijas nolīgums nav tikai nolīgums starp komisiju un Ukrainas valdību. Tā nebūtu nav. Tas ir nolīgums, kas ļoti uh, spēcīgi un uh, tajā pašā laikā labvēlīgi ietekmēs Ukrainas pilsoņu dzīves. Tā tad varēs uh, labāk slēgt dažādus līgumus, uh, uzņēmējdarbības līgumus, sadarbības līgumus, uh, tirzniecības līgumus, un Pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, ar kuriem man bija izdevība satikties, teica, ka nedrīkst šādu nolīgumu padarīt par politisku instrumentu. Nē, tas pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem. Un tas ir, eh, protams, jāizteno. Brīvā tirzniecība ir jāizteno pēc iespējas ātrāk tas tikai uzlabos un uh, spēcinās attiecības starp ES un Ukrainu, jo mēs taču vēlamies, lai tās būtu labas un veiksmīgas attiecības. Mēs, protams, eh, vēlamies, lai tiktu izkoptas eh, korektākas tiešniecības attiecības starp Krieviju un Ukrainu. Paldies, tas bija viss no manas puses. Thank you. Paldies. Protams, protams, katrs jautājums ir ļoti svarīgs. Šis arī ir viens no tiem, taču mums jādodas tālāk, jo mums ir daudz jautājumu, kas skatām uz darba kārtībā. Nākošais runātāji ir Žošs Kutašs no SND grupas. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Ukrainu konsolidēs politiskās attiecības un ekonomisko šo divu valstu, šo partneru integrāciju. Ukraini pievienojās PTO 2008. gadā un tas atvieglo diskusijas starp Ukrainu un ES. Es uzskatu, ka šajā jomā, tirsniecības jomā, Ukraina būs ļoti nozīmīga. Mēs runājam par eh, sadarbību ekonomikas jomā, enerģētikas jomā, enerģijas un drošības jomā, vīzu jomā visus šos aspektus ir minējis Azalevski kungs un gribu uzteikt viņa darbu. Tas ir ļoti labs. Es uzskatu, ka mums vajadzētu būt piesardzīgākiem saistībā ar enerģētikas nodrošinājumu drošumu. Ukraina ir eh, tranzītvalsts, ar kuru uh, dodas gāze no Krievijas. Un mēs visi zinām, ka 2009. gadā gāzes krīze skāra Eiropas saimnības patērētājus. Diemžēl Eiropas politika neskara enerģētikas jomu, jo te vairāk ir runas par politiskiem mērķiem. Un tas būtībā neļauj izmantot ārējos gāzes avotus, un šai ziņā Ukraina varētu būt labs partners. Turklāt es uzskatu, ka mums vajadzētu atrisināt problēmas ar tiesību aktiem Ukrainā, jo nav pietiekoši daudz tiesību aktu, kas regulē gāzes jomu, piemēram, atļauju iegūšanai būtu jābūt caurskatāmākai. Es uzskatu, ka Ukraina ir spērus nozīmīgus soļus Eiropas Savienības virzienā, un to apliecina arī Ukrainas premjerministra augustā paustā nostāja. Viņš e, iestājās par šo iespējamu asociācijas nolīgumu, kaut arī e, tādā veidā viņam jāatsakās no muitas kopienas, kas ir paredzēta kopā ar Krieviju. Uh, pastāv arī zināms progress citās jomās, pamatiesība aizsardzība, cilvēktiesība aizsardzības jomā, darba apstākļu jomā, arī attiecīga godīga darba, apmaksas un citu brīvību jomā. Es iesniegšu vēl cits grozījums, diemžēl. Uh, Laika vairs nav daudz, un es ceru, ka mēs iegūsim labvēlīgu atzinumu šīs debatas beigās. Paldies! Paldies, turpina priekšsādātājs, vairāki deputāti grib izteikties, un lai visi varētu to darīt, mēs lūkšu ierobežot uh, viņu runas laiku, tātad dažas minūtes tikai, un es izmantošu tiešām laiku. Kolēģi, Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, vēlējos pateikties Stordī kungam, ka viņš ir tik labi strādājis pie šī ziņojuma un ir patiešām eh, tā uzmundrinoši, ka referents ir tik aktīvi darbojies, arī eh, ticies ar eh, pārstāvjiem, partneriem no citām valstīm un tajā patiešām ieguldījis tik daudz enerģijas. Es esmu, eh, man ir radies tāds iespējas, ka pēdējo nedēļu laikā runājot par demokrātiju un tiesiskumu Ukrainā, īstenībā eh, šie jautājumi tiek tā nonivelēti. Un Zaļevska kungs teica, ka vajadzētu runāt arī par ekonomiskajām problēmām, un e, šīs eksporta nodevas un dubultā aplikšana nodevām, e, tie ir jautājumi, kas ir jāatrisina un ir jāparūpējas, lai tie tiktu atspoguļot arī atzinumā. Mums tas ir spēcīgāk jāuzsver, ka šīs problēmas ir jāatrisina. Protams, e, daudz problēmas ir atrisināts, bet ļoti daudz vēl ir neizpildīt mājas darbu. Mums ir jāpiemina šeit arī Timošenko kundzes gadījums, tas ir nešā šaubīgi. Bet uh, mums ir jāpasaka skaidru un gaiši, ka ja Timošenko kundze tiks atbrīnot, atbrīvot no apcietinājuma, tas nenozīmēs automatisku līguma stāšanos spēkā. Protams, ir jāņem vērā arī diplomātiskās attiecības, jo tā arī ir daļa no šī nolīguma. Paldies! Thank you. Paldies, turpina priekšsādātājs. Pateicos arī, ka ievērot jūsu runai atvēltu laiku, un tagad ir Šulc kungs no Glīlūdz. Paldies, priekšsēdētāji. Atkal viens būtisks jautājums. Vēlējos pateikties referentam par uh, uzmetumu sagatavošanu. Ļoti labi, ka viņš runāja arī par uh, tirdzniecības uh, šo pīlāru. Es eh, domāju, ka tas ir jauns solis eh, eh, ceļā uz kaimiņu attiecību politiku ar Austrumēropas valstīm. Protams, mēs saprotam, ka Ukraina ir ļoti būtisks partners. Man ir trīs piezīmes. Uzskatu, ka atzinumā vajadzētu spilgtāk uzsvērt to, ka brīvās tirzniecības zonai ir jābūt daļai no asociācijas nolīguma. Mēs nevaram eh, šos principus atraut eh, vienu no otru. Un eh, domāju, ka mums vajadzētu norādīt uz to skaidru un gaišu, lai tas aptu, saprotams arī sabiedrībai. Ja mēs zinām, ka 80% no uh, Akī komunitēra tagad jau tiek apspriesti sarunās, tas uh, pierāda, cik lieli ir šie izaicinājumi un uzdevumi, kas uh, jāpieveic Ukrainai. Mēs eh, vēlamies uh, saprast, ka ir jāuzņems atbildība, lai varētu panākt Ukrainas ekonomisko un politisko uzplaukumu. Uh, Protams, Ukrainā pašlaik valda ļoti sarežģīti apstākļi un sadarbojoties ar Ukrainu arī ekonomiskā ziņā mums ir jāpalīdz viņiem stabilizēt politiskā attīstība. Trešām kārtām. Vēlējos pavaicāt, vai šie noteiktie grafiki ir pietiekami realistiski. Tā tad jūs teicāt, ka jau pirms konkrētu punktu stāšanās spēkā jūs vēlaties, lai šī sadarbība varētu norisināties ar pilniem apgriezieniem un negribat tik ilgi gaidīt vēl uz padoms un komisijas pozīciju. Es eh, varbūt, eh, lai palīdzētu dažas um, definīcijas vēl spilgtāk uzsvērt, iesniegšu arī grozījumus. Paldies! Certainly. Yeah. Labi. Un tagad Glatfelders kundze no Eiropas tautas partijas. Eh, Glatfelder kungs, paldies priekšsēdētāji. Trānī, különösképpen mezil. Paldies. Kére. Nagyon óvatosnak kell lenni ezen a területen, hiszen Es vēlējos pievērsties vairākiem jautājumiem, it sevišķi uzsvēršu lauksaimniecības jomu. Saprotu, ka Ukrainā lauksaimniecības nozara ir uh, ļoti attīstīta un tā ir patiešām uh, viena no galvenajām nozarēm, viens no galvenajiem peļņas avotiem. Un, protams, uh, lauksaimniecību nevaram atstāt tādā pašplūsmā. Un, protams, nākotnē noslēgtais tirzniecības nolīgums ietekmēs arī katra lauksaimnieka dzīvi atsevišķi. Eiropas Savienībā mēs arī ļoti daudz runājam par lauksaimniecību, un ir tādi jūtīgāki produkti, par kuriem mums noteikti vajadzētu runāt, piemēram, kvieši. Kādi pasākumi ir ieviesti kviešu audzēšanā? Es esmu uzzinājis, eh, ka, piemēram, Ukraina ES tirgus uzskata par tādiem neprognozējumiem, un tas var novest pie cenu svārstībām, kas, protams, ļoti nelabvēlīgi ietekmē lauksaimniecību kopumā. Cukurs, tas arī ir viens no būtiskiem produktiem. Ukraina to daudz eh, eksportē un Ja mēs runājam par tādiem produktiem, kas uh, satur daudz cukura, Tas varētu nozīmēt, ka cukura ražojumi, cukura produkti no trešajām valstīm tiks eh, vēsti caur Ukrainu kā tranzītu valsti uz Eiropas Savienību, un tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt cukura tirgus stabilitāti Eiropas Savienībā. Nu, šie tirgi tāpat jau vairs nav pārāk stabili. Tālāk eh, dzīvnieku labturība. Eiropas Savienībā lauksaimnieki ir investējuši ļoti daudz, lai, piemēram, uzlabotu arī dējēju vistu apstākļus, bet Ukrainā vispār netiek ievēroti dzīvnieku labturības noteikumi. Ja, piemēram, Eiropas Savienībā tā vienkārši varēs ievest Ukrainā ražotās olas, tas nozīmēs, ka mūsu lauksaimnieki zaudēs savu konkurētspēju, jo viņiem ir jānodrošina bieži vien par visai augstu cenu visas dzīvnieku labturības normas. Nu, tad ir jāpieprasa, lai arī Ukraina ievēro tās pašas normas. Vai mums šie produkti ir jāuzskata par īpaši jūtīgiem produktiem? Paldies! Thank you. And... Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un tad Silvan Kohmeriņa. No Alde grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam par uh, viņa izmantoto pieju. Te patiesībā daudz nav piebilstams tam, kas te jau izskanēja. Pateicoties jūsu darbam, ir izveidots labs ziņojums. Uh, Protams, Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs šis asociācijas nolīgums, eh, kas tad pēc kuru varētu būt privās tirdzniecības nolīgums, jo Ukraini ir kā kaimiņu valsts, eh, ir arī iespējamais partners, un mēs to gribētu tuvināt Eiropas Savienību. Un, protams, ka no šī nolīguma eh, tiks gūti ekonomiski labumi abām pusēm Un tāpēc būtu interesanti uzzināt no komisijas, vai ir panākts kāds progress eh, tajās strīdīgajos jautājumos, bet jūs arī pieminējāt kaut ko par Ukrainas modernizāciju un pārstruktūrēšanu. Protams, eh, nav viegli panākt šo politisko līdzsvaru, un te nu ir svarīgi skart demokrātijas jautājums, vērtību, Eiropas saimnības vērtību jau jautājums, tie, kas mums ir ļoti svarīgi, bet arī runājot par Krievijas un Ukrainas attiecībām, arī šis temats ir ļoti svarīgs. Un tāpēc es gribētu redzēt, vai mēs varēsim ievērot šo laika grafiku, jo manā skatījumā laiks tiešām ir ļoti nozīmīgs. Ja mēs paraugāmies uz pēdējām ziemām, uz uh, to pieredzi, eh, tad kāda būs situācija turpmāk, ņemot vērā to, ka tagad ir septembris, tad vēlams panākt progresu tuvāku nedēļu laikā. Un vēl es gribētu sacīt, tagad pāriešu uz vācu valodu, jo es runāju, kas parīkungam. Turpin vācu valodā. Es piekrītu tam, ko teica Kaspārī kungs. Mums, protams, jāņem vērā arī dažādi juridiskie procesi, tiesvedība, kas tagad eh, notiek Ukrainā, lai mēs varētu rast eh, labāku līdzsvaru. Turpin atkal angļu valodā, bet esmu ļoti optimistiski noskaņot. Domāju, kā atzinuma autors ir izvēlējies eh, labu darba metodiku un ka mēs ātri vien nonāksim pie pareizajiem secinājumiem. Paldies! Thank you. And now the commission. Un tagad komisija. Vai ir kādi jaunumi no saruna galda? Filipe Kviso kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Neatkārtošu to, kas šeit jau izskanēja no dažādu runātāju puses, tā skaitā Zaleski kunga, jo no komisijas puses mēs pilnīgi atbalstām jūsu analīzi un jūsu viedokļus, ar kuriem nācāt klajā. Tikai daži komentāri. Zaleski kungs, es pilnīgi piekrītu jūs sacītām, atskaitot vienu nelielu lietu. Decembrī mēs varam uh, ratificēt šo nolīgumu, taču mēs nevaram to vēl pārakstīt, zinām, politiski apsvērumu dēļ, tātad tas attiec uz decembru. Nu, un tad tālāk būs arī asociācijas nolīgums, un tas nozīmē, ka es tikai pilnīgi piekrītu tam, kas eh, te izskanēja par asociācijas nolīguma saikni ar brīvās tirdzniecības nolīgumu. Un vēl viena lieta, kas tika pieminēta divreiz saistībā ar enerģētiku Te es jums varu sacīt, nu, un te es pavisam sniegšu īsu pārskatu par to, kas notika vakar. Tirzniecības komisārs visam skaidri pauda nostāju premjerministra vietniekam, no, nolīguma ar Ukrainu nebūs, tad, ja nebūs nodaļas par enerģētiku, lai izvairītos no tādas krīzes, kur pieredzēja pirms diviem gadiem. Un eh, man jāsaka, Ukrainas uh, puse cerams pieņems šo noteikumu, tad mēs dosimies tālāk. Un runājot par Krieviju, par šo ģeopolitisko šī nolīguma aspektu, Ukrainas parlaments ļoti skaidri paudi savu nostāju mājā vispirms privās tirzniecības nolīgums ar Eiropas Savienību un pēc tam tikai uh, ar šo ar uh, nolīgumu ar Krieviju. Un tas ir pilnīgi skaidrs, un prezidents Jokovičs arī to vienmēr sacīs. Janko. Un tagad runājot par pašām diskusijām, kā jau sacīja, vakar bija ministru sanāksme starp uh, tirzniecības uh, komisāru Gurtu kungu un lauksaimniecības ministru un um, ministru vietnieku Klujevu kungu no Ukrainas puses. Šīs, šī viedokļa apmaiņa bija ļoti auglīga, taiziņā, ka Ukraina apsolījās ņemt vērā mūsu sārkano līniju. Jūs zināt, ka mums šajā sarunās ir zināmi aspekti. Tas attiec, piemēram, uz enerģētiku. Mums ir vesela nodaļa par enerģētiku. Tad jautājums saistībā ar lauksaimniecību, un te es atgriežos pie šī jautājuma, ka šeit izskanēja cukurs, koncesijas piekāpšanās cukura jomā ko parlaments ar pieminēja zināmais e, karuselis, jā, tā cukurā aprit Ukrainā. Arī runājot par rūpniecības, jo mums ir principiāli vienošanās par e, automobiļu jomu liberalizāciju. Jūs iespējams atceraties šo tēmu. Nu, katrā ziņā vakardien sanāksme bija auglīga, un mēs ceram, ka mēs varēsim ievērot laika grafiku, kas izskanēja šajās eh, debatēs. Tātad eh, noslēgt nolīgumu līdz gada beigām. Labas ziņas, saka priekšsādājums Arlēvski kungs. Gribat kaut ko vēl piebilst? Liels paldies priekšsādātājai. Ja drīkst, es atbildēšu uz dažiem jautājumiem, ko kolēģi uzdeva. Kutaškungs teica, ka Ukrainai būtu ļoti zīmīgi kļūt par PTO uh, eh, dalību valsti. Tas nozīmētu tālāku soli uh, liberalizācijas procesā un domāju, ja Ukraina kļūtu par pilntiesīgu PTO dalību valsti, tā, prot, tas, protams, nāk par labu Ukrainas ekonomikai un vispār dzīvē kopumā. Dažvārdi par caurskatāmību. Runājot arī par administrāciju. Vēlējos papildināt, kas pārī kunga teikto. Nu, tas arī īstenībā sasaucas ar to, ko mums paveistīja Kohmerina kundze. Protams, mēs runājam par pilsoņu tiesībām cilvēktiesība ievērošana. Jā, diemžēl eh, šīs tiesības eh, netika augsti godātas, kad tika apcietināta Timošenko kundze. Protams, eh, tas nelabvēlīgi ietekmē arī um, ekonomisko attīstību. Mēs runājam par to, kādi ir šie tiesiskie apstākļi uzņēmē darbības jomā, protams, arī tur e, visam ir jānotiek saskaņā ar likumu. Jūs pieminējāt gāzes tranzītu, bija ļoti priecīgs, ka Eiropas komisijas pārstāvis e, runāja par garantijām, e, proti garantijām, ko sniegtu Krievija savu gāzi, eksportējot uz Eiropas Savienību, arī uz Eiropas Savienības rietumiem. Eh, tas ir tāds sarkanais pavadiens visā šajā atziņumā, un eh, jāapzinās, ka mums ir īpašas attiecības ar e- Ukrainu, ir jāizkopja arī tādas ētiskas attiecības. Jā, nu, Krievija bieži vien gāzi izmanto kā politisku instrumentu. Mēs to esam pieredzējuši nevienu vien reizi. Nu, īstenībā tas nav nekas jauns arī Ukrainas gadījumā. U, Krievija vēlējās uh, Ukrainu atturēt no brīvā tirzniecības nolīguma parakstīšanas. Esmu pārliecināts, ka mums ir jāatbalsta tādas nostādnes, kas Ukrainu pietuvinātu Eiropas Savienībai. ir jāpaukstina gāzes tirzniecības standartu Ukrainā, lai tie uh, pietuvotos mūsu noteiktiem standartiem. Protams, arī attiecības ar Krieviju ir atsevišķi jāizskata. Eiropas komisija savukārt vairs nedrīkst uh, pasīvi nogaidīt uh, sarunas par gāzi norisinās, un mums ir jāpiedāvā savs stiprais plecs Ukrainai. Protams, ja Ukraina būs gatava pret to atbalstīties. Uh, Ir jānormalizē attiecības starp Ukrainu un Krieviju, runājot par gāzes importu. Vēl kāds jautājums? To uzdeva kolēģis Šauts. Viņš vaicāja, vai Ukraina ir gatava īstenot visus juridiskos priekšrakstus un akī komunitēru. Uh, Protams, mums ir jāsaprot, vai Ukrainas rīcībā ir pietiekami daudz laika šim solim. Ir jāsaprot, vai Ukraina vispār var īstenot um, nolīgumu. Jaņem vērā, ka Izējas punkts šīm sarunām nebija pats izdevīgākais. Ukraina jau vairākas reizes ir parakstījusi nolīgumus, bet uh, pēc tam tos īstenojot, uh, nu, viss nenoritēja tik glūdi, bija dažādas aizķeršanās. Ukrainai nolīgums ir jāizteno. Ir jāizteno reformas. Diemžēl šobrīd nav tādas vienotas koordinējošās struktūras un tur nav nekāda, piemēram, Eiropas integrācijas dienesta, tā tad nav tādas vienotas aģentūras vai struktūras, kas būtu atbildīgi par akīko un monetēru īstenošanas koordināciju. Ukrainā tagad sākas debatas par nākamā gada budžetu. Vai eh, šai brīvā tirzniecības nolīguma īstenošanai ir paredzēta kaut kāda budžeta pozīcija? Es to apšaubu. Mēs uzmanīgi sekosim sarunām, bet kas eh, notiks tālāk? nolīgumam ir jāstājas spēkā uz noteiktu laiku, un pēc tam ir uh, tas pilnībā jāizteno. Glatfelder kungs runāja par lauksaimniecību, mēs runājam par interešu konfliktu. Ir interešu konflikts starp pircēju no Eiropas Savienības, jo viņiem ir nepieciešams, lai Ukraina, Ukraina grib redzēt uh, plašāk atvērts Eiropas tirgus durvis. Eiropas komisija jau ir uh, kaldinājusi kompromisu un jāņem vērā, ka Ukraina ir valsts, kurā ir milzīga lauksaimniecības kapacitāte, viņi var ražot vēl vairāk. Nu, pat visā pasaulē viņi varētu būt līderi šajā jomā. Mēs tik daudz runājam par pārtiks produktu nekaitīgumu, un daudzās uh, valstīs aizvien pieaug pieprasījums pēc pārtikas. Ņemot vērā uh, brīvā tirzniecības nolīguma priekšrocības, Ukrainai, protams, būs jāuzņems arī saistības. Viņiem būs jāgarantē konkrēta pārtiks produktu kvalitāte kvalitāte, lai viņi savus produktus varētu nekavējoties piedāvāt arī pasaules tirgos. Tūliņ pēkšņi savu uzstāšanos saka runātājs, šķiet priekšsēdētājs viņam to, uz to ir norādījis. Protams, mums pozīcijā ir jābūt skaidrai un. Es ceru, ka mēs šīs problēmas atrisināsim pēc iespējas ātrāk. Paldies! Uh, thank you very much. Liels paldies, turpin priekšsādātājs. Atzinuma projekts ir jūsu dokumentu mapēs, grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt, pulksten 18. Liels paldies! Tagad mums uh, ātri jādarbojas pie nākošajiem diviem jautājumiem. Tātad jāņem vērā, ka 13 punkts aizņems vairāk laika. Tātad eh, lūdzu pavisam īsi pie nākošiem diviem. 11. darba kārtības punkts atzinums atkal afet ārlietu komitejai. Eh, rekomendācijas padomai, komisijai un Eiropas ārējās darbības dienestam par sarunām saistībā ar Eiropas Savienības un eh, Grūzijas asociācijas nolīgumu. Un tad mēs izskatām atzinumu projektu, tas ir atrodams jūsu dokumentu mapē. Un tā kā referents nav šeit, Gaspārī kungs, jūs? Tā tad viņu aizstās cits Eiropas uh, tautas partijas pārstāvis. Kā jūs minējat, Andrikienes kundze nevarēja būt šeit, arī Kasparī kungam bija jādodas prom, līdz ar to es būšu tas vēstnesis, un es mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk, kā jūs vēlējāties. Mēs visi zinām, ka Grūzija ir uh, svarīgs reģionu partneris, iespējams, ka tā ir valsts, kas ir veikusi vislielāko progresu virzienā uz atklātu demokrātisku sabiedrību Gruzija arī ļoti svarīgs tirzniecības partneris. Un mums ir svarīgi arī, lai Gruziju turpinātu savu progresu tālāk. Eiropas Savienībai un Gruzijai jau ir partnerības un sadarbības nolīgums kopš 2009. kurš 1999. gada jūlijā, jūlijā, un tad ir arī divpusējs eh, nolīgums, eh, kas ir daļa no dziļāka brīvās tirdzniecības nolīguma. Šis nolīgums ir ļoti svarīgs Gruzijai. Tas tai ļauj tālāk attīstīt tirdzniecības attiecības ar Eiropas Savienību. Diemžēl mm, bija un arvien mm, eh, agrāk progress nebija īpaši liels, un arī tagad sarunās. Tas neturpinās liels nec FDA sarunas, kas sākās uh, jūlijā, tās nav īpaši tālu tikušas. Nav nekāds um, tālāks progress stāstāms. Andrikiens kundze cer, ka līdz nākošajiem sarunu raudams būs uh, kaut kas mainījies. Viņi tiešām ļoti vēlas sniegt savu ieguldījumu un noslēgt šo dziļo, visaptverošo tirzniecības nolīgumu starp ES un Gruziju. Tas ir svarīgi arī mums, kā parlamenta deputātiem, jo tā ir mūsu apņemšanās saistībā ar austrumu partnerību. Tā ir viena no valstīm, Eh, kur ir ļoti svarīgi šīs partnerības ietvaros un tās iedzīvotāji eh, var izmantot demokrātis, atklātas sabiedrības, piešķirtās tiesības, un mums vajadzētu mēģināt sekmēt šīs valsts attīstību tālāk. Paldies! Paldies, Žorž Kutaš! Jums vārds, mums gan ir problēma ar laiku, divas minūtes tikai. Eh, Izteikšos īsi. Tāpat kā Ukrainas gadījumā, arī Gruzija ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības partneris. Tāpat es uzskatu, ka mums ir strateģiski interesi šai reģionā, un tas mums ļauj nodrošināt uh, labturīgumu un stabilitāti Gruzijā. Šai ziņā Tirzniecības asociācijas nolīgums liecina par to, ka abas puses vēlas stiprināt savas attiecības. Manā skatījumā Gruzija ir uz pareizā ceļa, tomēr vēl ar vienu ir daudz darāmā, lai īstenot Eiropas komisijas izvirzītās rekomendācijas. Te es runāju par tehniskajiem tehniskajām tirzniecības bariem, eh, intelektuālo īpašumu tiesībām un citiem jautājumiem. Vēl Gruzijai ir jāpiešķir nepieciešamie finanšu resursi, lai turpinās savas reformas attiecībā uz institūcijām, lai pieņemtu šo nolīgumu. Tā ir arī jāuzlabo savu tiesību akti, jāsamazina administratīvais aparāts un jānodrošina augsta kvalitāte tās precēm. Savos grozījumos uzsvēršu um, ilgspējīgas attīstības, cilvēku tiesību, aizsardzības, labas pārvaldības aizsardzību šajā asociācijas un tirzniecības nolīgumā. Paldies! Paldies, Kristīna Muskardīnī. Izteikšos pavisam ātri. Visām valstīm, kas ir bijušas Eiropas Savienības valstis, kas gadiem ilgi ir cietušas no šīs sistēmas, no PSRS, un, bet mums, protams, ir jāapzinās, ka nav viegli viņām panākt mūsu līmeni. Un, bet mums jāpanāk tomēr, lai produktu kvalitāte būtu pietiekoši. Un te mums arī jāņem vērā, kā ir jā, jāizvairās no toksiskiem atkritumiem un arī, lai nebūtu nekādu ātumu energostaciju izraisītu atkritumu. Un mūsu interesēs ir pēc iespējas ātrāk noslēgt šo līgumu, lai tādā veidā sniegtu šīm valstīm uh, atbalstu, lai tās varētu uzlabot situāciju. Un eh, mums jānodrošina tas, lai pēc eh, vairākiem gadiem mēs nesaskārtos ar tādu problēmu, kur šodien mēs vispār neesam ievērojuši. Un eh, lai mēs varētu izmantot arī Grūzijas ražojumus. Tagad atgriezīsimies pie komisijas, atkal Filipa Kuisonkungs. Vārds jums izteikšos vēl ātrāk nekā par Ukrainu. Arī šajā gadienā visnotaļ piekrītu parlamenta deputāta sacītajam. Man vēl ir tādi daži fakti, ko gribētu pieminēt saistībā ar referentu ierosinājumu, taču es ar viņu runāšu divpusēji, lai tagad netērētu laiku. Es vienkārši gribēju sacīt, ka runājot par brīvās attiecības nolīgumu, tāpat kā Ukrainas gadījumā, eh, no Grūzijas mēs gaidām reformas, kas tā ir jāizsano, ka šīs reformas būs pietiekoši tālu progresējuši, un tad mēs uh, iesaistīsimies sarunās ar Grūziju par brīvās tirsniecības nolīgumu. Man šķiet, ka tas bija Šulca kungs, kurš kaut ko sacīja par Ukrainu šajā ziņā, ka te ir runa par um, akī komunitēru tirsniecības jomā, un te es jūs aicinu arī piedalīties īstenībā partnership, uh, austrumu partnerības, um, uh, augstāk, um, augstu galotņu tikšanos nākošu nedēļu. Ja Gruzija ir gatava, ja tā būs izpildījusi reformas, kuras tās mēs viņai izvirzījām, tad mēs noslēgsim šo līgumu tuvāko mēnešu laikā. Liels paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad atgriezīsimies pie referenta. Jūsu pēdējie komentāri. Ne? Jā, pavisam īsi. Es uh, augstu vērtēju komentārus taču, cik zinu no Andriķienas kundzes nostāja, viņa katrā ziņā piekristu pirmā runātāja sacītēm, jo Gruzija ir, viz, Gruzija ir visi tehniskās iespējas, lai izpildītu sanitā, fitosanitārās prasības un citas prasības. Uh, mums Gardīnī kundze eh, visas, visas pārbaudes tiek īstenotas un katrā ziņā pēdējo gadu laikā Gruzija ir panākusi lielu progresu un līdz ar to es neuzskatu, ka būs grūti īstenot šos nepieciešamos pasākumus, kas ļaus noslēgt šo Gruzijai svarīgo nolīgumu. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tātad eh, atzinuma projekts jums ir acu priekšā, un grozījuma iesniegšanas termiņš arī ir pulksten 18. Tagad pāriesim pie 12. darbkārtības punkta. Muitas modernizācija, tas ir atzinums IMCO, komiteja, iekšējā tirgus komiteja. Tad mēs izskatām atzinumu projektu, tas arī ir jūsu dokumentu mapē. Mūsu referentiem Kristiāna Muskardīna lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk, ņemot vērā to, ka mēs jau runājam par šo jautājumu IMKO komiteju. Un patiesībā mēs esam to apsprieduši komisāra Dekuhta klātbūtnē. Būtībā te ir runa par atzinumu, ne par ko vairāk. Tomēr es uzskatu, ka šim atzinumam ir skaidri jāpauž nostāja, ka muitas kar Eiropas Sanības ārējās robežas, un līdz ar to tā tie ir šešļi, eh, kas tiek eh, likti nelegālu produktu plūsmai uz Eiropas Savienību. Tāpēc ir svarīgi, lai muitu vadītu, pārvaldītu uh, atbilstošā veidā. Citādi Eiropas Savienības tirzniecība nebūs attiecīgi konkurēt spējīga, tā tad būs atkarīga no konkrētās valsts, ar kuru Eiropas Savienība sadarbojas. Sniegšu nu, jums pa, paraugu. Da, e, Dažādās valstīs ir dažādas pievienotās vērtības nodoklis, tā tad e, viena tāpat presa no Eiropas Savienības uh, Eh, katrā, dalī, katrā citā trešā valstī maksās atsevi, atšķirīgi. Nu, tas līdz ar to var novest arī pie zemāka kontrolas līmeņa. Tikpat labi eh, preces, eh, kas ienāk Eiropas Savienības tirgū, varētu būt mazāk kvalitīvs, jo tām nav uh, pietiekoši pievērst uzmanību, tās pārbaudot. Tātad mums jābūt ir konsekventiem mūsu muitas noteikumos, uh, muitas sistēmā. Un jānodrošina, lai Eiropas Savienības tiesība akti tiek īstenoti konsekventi, ievērojot uh, patērētāju tiesības. Tās arī ir jāiekļauj šajā jautājumu lokā. Protams, ir arī daudzpusējie nolīgumi, kur arī, kas arī ir svarīgi. Gracias, Dos minūtus, no, seguro, me... Uz divām minūtēm no sociāldemokrātu grupas. Es vienkārši nolasīšu to, ko Sustas kungs uh, man lūdzu nolasīt. Sākumā gribu atvainoties eh, par to, ka nevar būt jūsu vidū šodien, un lūdzu, eh, un sniedz līdz ar to savu atzinumu par mūsu kardīnīku un sagatavo atzinumu. Mēs sniedzam atzinumu IMCO komitejai 2008. gadā kopienas eh, muitas kodeks, tā modernizēta versija tika pieņemts. Lūdzu, runājiet lēnāk, saka priekšsēdētājs. Vai jūs, lūdzu, varētu runāt mazliet lēnāk, lūdzu, priekšsēdētājs? Ļoti labi turpina Muskardīnī kundze, ne Muskardīnī kundze, bet runātāji. Pēdējo gadu laikā ievērojami palielinās starptautiskās tirtniecības apjoms, un tas uh, padarīja muitas lomu vēl jau svarīgāk Eiropas Savienībā. Uh, Tāpēc ir vitāli svarīgi noteikt mūsu robežu aizsardzību, nelegālo un arī bīstamo preču ieplūšanu Eiropas Savienībā un arī aizsargāt in intelektuālās tiesības. Es varu atbalstīt vairumu referenta ideju. Mums ir nepieciešama vēl efektīvāka muitas sistēma, Mums ir jāmazina nevajadzīgais administratīvais sloks, taču tai pašā laikā jānodrošina augsts drošības līmenis. Mums ir jāstandartizē nacionālie tiesību akti un jānodrošina, ka muitas um, uh, pasākumu kvalitāte ir pietiekoši augsta visā Eiropas Savienībā. Un ka patērētāji arī to var izmantot. Protams, ka mums ir jāinvestē starptautiskajā sadarbībā šai jomā. Līdz ar to mums nepieciešama divpusēja sadarbība plašākā apjomā ar mūsu partneriem un arī aktīvāk jāiesaistās daudz, eh, daudzpusējā tirgū, piemēram, PTO, lai atvieglotu starptautisko tirzniecību. Es būtu priecīgi, ja varētu strādāt ar atzinumu sagatavotāju un ēnu referentiem. Uh, lai sagatavotu tādu tekstu, kas visiem pieņemas. Paldies! Ja nav Silvana Koham. Paldies, tālāk Silvana Kohmēri no Alda grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu teikt paldies mm, referenti par lieliski sagatavoto tekstu un arī gribu dot savu ieguldījumu. Divas lietas. kas varbūt varētu nākt no manas puses kā grozījumi, tos grasos iesniegt. Tātad pirmām kārtām. Mutiskās muitas deklarācijas, pa, kas ir tiek izmantots atsevišķās valstīs. Tieši šeit no tā atteiksimies. Ir bijusi arī vēstuļu apmaiņas starp komisiju un IMCO komiteju par šo jautājumu. Un Īstenībā šī argumentācija nebija pārāk pārliecinoša. Viņš tur runā par kaut kādiem privātiem, par privātu preču ieviešanu, par privātu importu, un tas varbūt nav tik pamatot. Mums nevajadzētu ļaut sev provocēt, mums vajadzētu izmantot jau ap, eh, aprobēto praksi. Es eh, grozījumā arī to atspoguļošu un tālāk. Jautājums, par ko mēs eh, aizvien no jauna diskutējam, proti runājot par kaut kādu sarakstu ieviešanu, par produktu definīciju, par geogrāfiskajām norādēm, mums izdevās eh, rast kompromisu un eh, īstenībā komisijas uzmetums apšauba mūsu kompromisu, tādēļ es iesniegšu grozījumu, jo mani šāda rīcība īpaši neapmierina. Paldies! Danke. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk komisijas pārstāvim. Vārds lūdzu. Jā, priekšsādātājiem komisija grib teikt paldies šai komitejai, tāpat priekšādātājiem referentai par šo ziņojumu. Protams, ka komisija priecājas eh, dzirdēt, ka komitejas loceklis saprot, cik ārkārtīgi būtiska loma ir muitai, lai aizsargātu sabiedrību, vienlaicīgi nodrošinātu legālu tirzniecību. Jo, protams, tas ir ārkārtīgi kritisks un izšķirīgs faktors tajā brīdī, kad vēlamies panākt ekonomisku izaugsmu. Kā referenti norāda, tad muita arvien vairāk uzliek kaut kāda veida šķēršus pie robežām Tas ir attiecināms gan uz veselības aizsardzību, gan vidas aizsardzību un tā tālāk. Muitē turklāt liela nozīme arī ekonomikas aizsardzībā. Nu, piemēram, tieši tā kā tika norēdīts, uzliekot pienākumus uh, intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Šie pienākumi pilnīgi noteikti muitē piedars, jo viņiem ir pārskats par visiem jautājumiem no otras puses. Nepieciešams, protams, tiesību aktus arī modernizēt, piedāvājot vienkāršāku un uh, vieglāk funkcion, vieglāk eh, īstenojumu sistēmu, tātad modernizētu muitas kodekstu, kodeksu, kas ļautu vienkāršāk pieņemt muitas lēmumus. Kā tika norādīts, šī kodeksa īstenošana vēl nav pilnībā īstenot un pabeigta. Un parlaments par to ir taps arī informēts. Ar to tika interesēts jūsu komitejas priekšsādātājs, un līdz ar to uh, Mm, tika pārcelt uz priekšu arī tālākie īstenošanas termiņi. Bet, nu, jāsaka, tas pilnīgi noteikti neliedz mums jau gūt kaut kādu veidu priekšrocības no šīs sistēmas īstenošanas. Uzdevumi, kas jāpilda muitai, te gribu pievērsties konkrētām lietām atzinuma projektā. Piemēram, nodevu aizliekšana, uh, un citi jautājumi, kur darbs joprojām turpinās, kā piemēram risku pārvaldībā, muitas kontrolē, ārēju robežu pārvaldībā un muitas formalitāšu kārtošanā. Godātie deputāti pieminēja jautājumu par mutiskajām deklarācijām. Šie jautājumi tiek apsvērti It īpaši šis pēdējais jautājums, tiek noteikti saziņa starp parlamenta deputātiem un komisiju šobrīd. Esam pārliecināti, ka varam rast risinājumu, kas būs gan atbilstīgs e, videi bez papīra dokumentiem, gan arī vienlaicīgi spēs atvieglot situāciju tiem, kas e, vēlas muitu iziet visās šajās jomās ir ļoti svarīgs jūsu atbalsts, tā lai varam rast pareizo līdzsvaru starp nepieciešamo aizsardzības mēru kopumu un procedūru atvieglošanu. Thank you, sir. Mm, final remark. Paldies, nu tad noslēguma piezīmes referentai Kristiāna Lūdzu. Paldies, kolēģi, saka Muskardīnī kundze. Paldies visiem, kas uzstājās, un domāju, ka grozījuma iesniegšanas un izskatīšanas laikā mums izdosies rast vienotību un apstiprināt dokumentu. Gribēju komisijai atgādināt, ka runājam par ārkārtīgi svarīgu punktu, un nevaram to atlikt uz vēlāku laiku ar vienu un ar vienu. Nē, mums ir jānonāk pie secinājumiem, un situācija jāsakārto. Muitas sistēma taču ir pie mūsu ārējām robežām, un tas ir vienīgais veids, kas var apturēt nelegālu un falsificētu preču ienākšanu, viltot preču ienākšanu Eiropā. Un, ja sistēma nav vienota, ja ir dažādi apkalpošanas laiki, tiek izmantots dažādas iespējas, tad tādā gadījumā nevaram aizsargāt mūsu pilsoņus vienādā mērā, nodrošināt tiem vienotas garantijas. Un tāpēc mums ir vajadzīga vienota uh, pieeja muitai. Iekšējais tir, iekšējiem tirgum jāfunkcionē pārliecinoši Un nedrīkstam uzsākt šo visu procesu ar pieņēmumu, ka mums ir vienalga, kā darbojas vienotais tirgus. Nē, muita ir galvenais instruments šai ziņā un, attiecīgi, protams, jābūt šai vienotai pieeja. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt, pulkstens 6 pēcpusdienā. Komitejā grasamies pieņemt šo dokumentu 11. oktobrī. Tālāk. 13. darba kārtības punkts - nolīgums starp Eiropas Savienību un Maroku par apusējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zilsaimniecības produktiem. Šodien paredzēta otrā viedokļa apmaiņa. Ir uzaicināta runātāja no ārpuses. Jūlijā notika pirmā viedokļa apmaiņa ar politiski, politiski iesaistītajām pusēm. Un šodien pie mums ir ieradies Gongurānkungs. kādas Spānijas lauksaimniecības organizācijas Eh, ģenerālsekretārs, tad ir arī Žoržs Turvals, kas savukārt ir ģenerāldirektors Perpiņonas eh, apgabala tirgus organizācijas pārstāvis un, un Anželika Delahēna, kas ir no Francijas un pārstāv kādu zivsaimniecības organizāciju. Tāpat mums ir Manfredo Fanti no ārējās rīcības, ārējās darbības dienesta, no tāpat pārstāvis no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta un arī no lauksaimniecības un zilsaimniecības komiteju kopējā, Marokas kopējās apakškomitejas pārstāvi. Ja šis līgums stāsies spēkā, tad tādā gadījumā Eh, tam būs ļoti liela ietekme, un tāpēc, lūk, latsošiem tiks dot iespēja mūs apgaismot par to, kādā veidā tad pārliecinamies, lai nolīgums atbilstīgi tiktu arī īstenots tā, kā to vēlamies. Tāpat šeit ir klāt arī no komisijas pārstāvis Džons Klārks. Nu, tātad. Sākam viedokļu apmaiņu. Vispirms došu vārdu mūsu viesiem. 5 minūtes katram viesim. Tad notiks debatas. Un pēc tam došu vārdu Fantī un Verlaikungam. Un visbeidzot arī referentam, lai viņš sniedz noslēdzošās piezīmes. Un visbeidzot, mēs, protams, arī runāsim par konkrēto laika grafiku, par ko vēl nav pieņems lēmums. Tātad. Vispirms Gongoran kungs. He comes from Spain. Viņš ir no Spānijas, kā jau teicu. Lauksaimie koordinācijas organizācijas. Paldies! Labrīt visiem! Es esmu Andrejs Gongora. Strādāju pie dārzeņu un auguļu sektora lauksaimniecisku profesionālajā asociācijā Spānijā un iesākumā gribētu teikt paldies jūsu komitējai par šo ielūgumu piedalīties viedokļu apmaiņā. Es patiešām ceru, ka tas, kas man sakāms, jums šķitīs lietderīgs un jūs varēsiet uz to pamatoties pieņemt pareizus lēmumus, tālāk strādājot pēc attiecīgiem jautājumiem dzīvoju Almerijā, kas ir dienvidu austrumu Spānijā, un arī pats audzēju dārzeņus un augļus. Jau trešajā paudzē mūsu ģimenē nodarbojamies ar lauksaimniecību. Un, protams, ka krīzes situācijā šai sektorā izjūtam ļoti smagu ietekmi. Visu krīzi vēl vairāk var pasliktināt arī šāds nolīgums. Tāpēc mums par to ir šaubas. Vēlētos šīs bažas un šaubas jums izklāstīt šajās piecās minūtēs. Tiešām tas būtu milzīgs trieciens. Es pat teiktu tāds kā trieciens pa vidusjūras reģionu valstu mugurkaulu. Neko tas nedotu ne patērētājiem, ne ražotājiem. Tas nedot neko arī Marakas iedzīvotājiem kas ražo dārzeņus un augļus eksportam, un, protams, tai līdz ar to tikt iekļaut šī nolīguma e, kontekstā. Gribu uzsvērt, tu šobrīd apspriežamās tēma, tātad par nolīgumu atjaunošanu, nav viss runa par tomāti, nav viss nolīgums par tomātiem, kas te tik pieminēts, nē, bet tiek runāts par gandrīz visu augļu un dārzeņu eksportu liberalizāciju, tātad visu to dar, un augļu uh, liberalizāciju, kas tik nosūtīta no Marakas uz Eiropu. Tas, protams, ir saistīts arī ar tomātiem, jā, bet te nerunājam tikai un vienīgi par tomātiem. Turklāt gribēju minēt arī pāris skaitļus kas jums, godātie deputāti, varētu palīdzēt saprast situāciju un saprast, cik ļoti svarīgs ir šis sektors Eiropai. Mēs izmantojam tikai 3% no Eiropas kultivējumās zemes, un tāpat laikā mums ir 1,4 miljoni um, saimniecību. Nu, te jūs redzat, cik milzīgi daudz ģimeņu strādā un cik paudzes, cik paudzes ģimenes gūst ienākums no lauksaimniecības. Vairāk par 500 miljonu eiro tiek gūti tieši šajā sektorā, pelnīt šajā sektorā. Tas ir lielākais lauksaimniecības sektors Eiropā, e, ja pat ņemam arī vēl lopkopību vērā. Te runā gan tātad par graudaugu, pienražošanu tā tālāk. 1,4 saimniecības. Uh, Un te nav tikai tieši nodarbināti, te ir arī cilvēki, kur darba vietas ir saistīts ar šo sektoru, tāpēc, ka viņi, piemēram, darbojas kaut kur ražošanas ķēdē, eh, kas aizsāks, protams, ar dārziņu un augļu ražošanu. Spānijā Palsuļā, no kurienes nāku es, šis sektors ir ārkārtīgi nozīmīgs. 4,7 miljonu eiro, kas ir 38% no lauksaimniecības ražošanas, notiek tieši šai sektorā un šajā vietā. Tas ir sektors, kuras tomēr neseņem nekādu atbalstu no lauksem, kopējās lauksemdzības politikas, un tikai 3% no kopējās palīdzības tiek izmantoti zemniekiem, kas darbojas šai sektorā. Nu, respektīvi, visi līdzekļi tiek saņemti pat taisno no tirgus. No Neskatoties uz šo faktu, ka saņem tikai 3% no atbalstu, mēs saražojam 40% no visiem, lauk, mēs dodam 40% no visām ar lauksamniecības saistītām darba vietām Spānijā. Nu, un tāpat laikā mums jā, jābūt atkarīgiem no tirgus nenoliedzami. Tas savukārt nozīmē, ka jebkāda veida tirgus atvēršana pilnīgi noteikti varētu destabilizēt šo sektoru Eiropā. Un tas būtu trieciens mūsu ieņēmumiem un rezultātā arī samazinātu darba vietu skaitu. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs lūdzam, lai jūs paturat prātā to, kā, to, ko nu pats teicu. Kā minēju, mēs ļoti labi zinām, cik ārkārtīgi svarīgi ir lauksaimniecība, un mēs kā lauksaimnieki arī apzināmies, ka svarīgi ir ir saglabāt tirzniecības saiknes ar Ziemeļāfriku, to starp Maroku. Ir ārkārtīgi svarīgi slēgt šādus nolīgumus, bet šajos nolīgumos tomēr vajadzētu tad iestrādāt garantijas nākotnē. Nākotnē Eiropas iedzīvotājiem un arī Āfrikas iedzīvotājiem. Šajā nolīgumā tas tomēr netiek paredzēts, nav aizsargāti ne Eiropas iedzīvotāji, ne Marakas iedzīvotāji. Kas attiecas uz ietekmes novērtējumu, ko izstrādājas komisija, tur skaidri redzams, kādas sekas būtu lauksaimniecībai šāda veida tirdzniecības liberalizācijai vidusjūras reģionu valstīs. Ir veikti arī attiecīgi ietekmes novērtējumi attiecībā uz Maroku, bet lielākie zaudētāji pilnīgi noteikti būs dārzeņu un augļu ražošanas sektors Eiropā. Mēs nespēsim konkurēt ar Maroku, eh, no Marokas ienākošajām precēm liberalizācijas rezultātā. Lauksaimniecības sektora liberalizācija, kā jau teicu, nav nekas labs, bet tiešām tas nāks par labu arī Marokas pusē. Šis jautājums parādās, jo Maroka un Ziemeļa sakāras ražošanas sektors pārsvarā ir lielo uzņēmumu rokās, lielu multinacionālu uzņēmumu rokās, nereti tur ir arī kaut kādas Eiropas investīcijas, Eiropas priekšsēži un tā tālāk, kas rezultātā nenāk par labu vietējiem iedzīvotājiem. Gluži otrādi, pārliecīga ražošana var nākt tikai par ļauju, jo visi šie. Eh, Pār, jo pārpalikumi tiek eh, atmesti vietējā tirgu un vietējie ražotāji rezultātā nespēja konkurēt ar tiem. Uh, priekšādā esmu gandrīz noslēdz savu uzrunu. Tirgus liberalizācija, manuprāt, nav arī palīdzējusi veicināt nekāda veida civilās, pilsoniskās un demokrātiskās tiesības šajos uh, saimniecībās Marokā. Es domāju, tāpēc nolikumā par šiem jautājumiem vajadzētu padomāt. Priekšsādātājs aicina runāt nākamo runātāju, Žurdona kungu. kas ir no Perpiņonas Francijā. Lūdzu. Priekšsādātāji, paldies! Uz greibi te, uzreiz teikt, ka mūsu organizācija ir viens no svarīgākajiem šāda veida centriem Eiropā. E, šeit saņemam, lūk, e, produkt, informāciju par visiem. Tātad, Mēs sadarbojamies arī ar Spāniju, un tāpēc mūs saista, protams, attiecīgi Marokas jautājums, jo no turienes nāk būtisks plūsmas ar produktiem. Kas svarīgi teikt šai saistībā priekšādātāji parlamentā? Jāsars, ka šis nolīgums, e, šim nolīgumam vajadzētu ņemt vērā arī Marokas īpašo statusu. Te piešķirts advansēts e, status, privileģēts status Un jāņem vērā arī specifika, kas eh, saistīsies ar konkrētiem ražotājiem. Tātad šis eh, liberalizācijas nolīgums ļaus virknei Eiropas eksportētāji gūt pri, priekšrocības no Marukas tirgus atvēršanās, un 40% kopējas liberalizācijas tiek nodrošināta uzreiz, un 76% divu gadu laikā. Pastāv tomēr zinām asimetrija Bet šis nolīgums, protams, ir labāks nekā tajā gadījumā, ja pilnībā uzreiz tiktu atvērti tirgi par 55%. Bet tāpat laikā jāceras, ka tirgus ļaus pavisam reāli atvērt tirgu Eiropas Savienības līmenī. Jo patēriņš attīstās ļoti strauji un, kā mēs redzam, arī demografiskā situācija to ietekmē. Uh, Tam būs ļoti būtiski ietekme uz graudaugiem, pien, piena produktiem un, protams, augļiem un dārzeņiem. Un pirmais runātājs par to jau runāja, jo, lūk, eksportētāji varēs tos bez ierobežojumiem e, tirgot. Ir jāņem vērā e, īpaši diva, savādā situācija, sarežģītā situācija, kāda rodas augļu un dārzeņu ražotājiem. Tomātu gadījumā, piemēram, e, šeit uz spēles tiek likts ļoti daudz Muitas nodavas eh, turpināsies vēl piecus gadus. Un jāpa, jā, jāpatur vērā abu pušu intereses. Tiek joprojām noteikti šī sistēma, kur cenas tiek noteiktas pie produktu ienākšanas tirgu, turklāt, protams, jāņem vērā arī sanitārie apstākļi. Nu, runājot par pašreizējo nolīgumu, tirdzniecības attiecību līdzsvars šobrīd ir par labu Eiropas Savienībai. 12,7 miljardi eiro eksportu, salīdzinot ar 17,3 miljardiem eiro no Marokas puses. Tātad 5 miljardi eiro starpība. Runājam par augļu un dārzeņu sektoru īpaši, te runājam par simtiem tūkstošu tonnu pārstrādātu produktu, um, tomātu, kas nonāk Eiropas tirgos. Domāju, ka galvenais šeit ir skatīties uz situāciju un konstatēt, ka pieaug šī tirdzniecības plūsma, it īpaši caur Spāniju. Pēdējo trīs gadu laikā šāds palielinājums ir bijis par 20% un kas, at, un, un kas attiec uz Maroku līdzīgi dati. Atšķirībā no aizspriedumiem te nerunājam tikai par lielajām, uh, lielajām uzņēmiem, nē, te runājam par maziem Maroku saudzētātiem, kas ir apvienojušies grupās un kas izmanto loģistis, vietējo loģistiku, lai eksportētu savus produktus. Papildus tam darbam, ko veikusi komisija, grib arī teikt, ka, protams, ir arī dažāda veida nu, maldinoša informācija. Mums Eiropā vajadzētu kaut kāda veida datu bāzi, kas ļautu attiecīgi visus šos jautājumus arī ņemt vērā, visus datus par eksportu, importu. Un es gribētu teikt, ka šobrīd nav nekādu pārtraukumu, pār, pārkāpumu attiecībā uz tarifu eh, noteikumiem Maroka vienmēr ir spējusi ievērot savas prasas saistības arī Pasaules tirniecības organizācijā, kas attiecas uz, uz importa cenām. Nu, šeit ir jāregulējošs e- elements. Vēlamies tādā veidā stabilizēt tirgu. Ir viena ļoti būtiska problēma, un tie ir šie fitosanitārie apstākļi un nosacījumi. Jāsaka, īstenotie pētījumi pēdējo gadu laikā parāda, ka nav lielāks pārkāpums skaits no Marukas puses, nekā tas ir bijis attiecībā uz citiem eh, produktiem, piemēram, dalību valstīs. Nu, līdz ar to jāņem vērā kvalitātes jautājums nav atbilstīgs um, arguments. Turklāt priekšsādātāji grib uzsvērt vienu punktu. Mēs piedzīvam šobrīd ļoti būtisku krīzi, un gribu atgādināt, ka pastāv problēmas ar šiem fitosanitārajiem nosacījumiem. Galvenais ir tas, ka mums nepieciešama jauna attīstība sektoram, jauna dinamika un jāpierāda, ka mēs savus produktus varam ēst droši. Un visbeidzot, Delēnas kundze. Viņa ir Francijas federācijas pārstāve FNSEOA. Lūdzu, 5 minūtes. Monsieur, bonjour, merci euh, de, de nous recevoir. Paldies, paldies, ka uzņēmāt mūs šeit. Paldies, ka uzsākāt diskusijas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maroku. Ir pilnīgi skaidrs, ka es tagad uh, nerunāšu konkrēti par Spāņu kolēģi priekšlikumu, jūs pilnībā piekrīt viņam, bet domāju, ka tas ir daudz plašākā mērā skatāms. Piemēram, Francijā tas attiec, attieksies uz visu tomātu ražošanu, kas šobrīd ir pirmā joma, pirmā nozare, ko skars šis noligums. Gribēju teikt. Tomāts, tomāti ir pirmā eksporta prece, kas eh, dārzeņu ziņā tiek eksportēta. Uh, no Francijas, un tas pats attieksies ar uz citiem dārzeņiem. Par šo brīvo tirgu. Vairāk kā pusi no tomātiem eh, Francijā nāk no Marokas, nu, respektīvi, mēs ļoti lielu nozīmi piešķiram šim tirgus līdzsvaram mūsu teritorijā. It īpaši attiecībā uz tomātu ražošanu. par ko gribam runāt šobrīd, respektīvi, cik lielā mērā nolīguma saturs iet pret šim līdzsvaru noteikumam mūsu tirgu. Esam pēdējo gadu laikā konstatējuši, ka um, cena, kas noteikti e, importētiem produktiem, ir um, pieaugusi un bieži vien tā tiek arī pār, pārkāpta. Mums pat ir arī dati par šo jautājumu, un to var, tos var jums nosūtīt, lai ap, apliecinātu sevis teikto. Un savukārt drošības klauzula, kas tiek paredzēta šai līgumā, ir neefektīva un faktiski nebūtu nespēja nodrošināt uh, vajadzīgo drošību. Vēlos uzsvērt, ka, lūk, uh, cik liels ir šis siltumnīca audzēto dārzeņu sektors. Tas ir ļoti, ir ļoti liels skaitļi. Francijā runājam par 40 tūkstošām darba vietā, 40 tūkstošiem darba vietā tiešā un netiešā veidā. Un, e, Nereti šīs darba vietas ir mazkvalificētas, e, daļai lēku un tā tālāk. Un nolīgums pilnīgi noteikti šajās ekonomiskās krīzes e, kontekstā smagi ietekmētu šo sektoru. Un tāpēc pirms nolīguma parakstīšanas vajadzētu veikt ietekmes novērtējumu tīri sociālā un ekonomiskā jomā eh, šajos ražošanas sektoros. Jāsaka, šis ir viens no dinamiskākajiem un novatoriskajiem sektoriem lauksaimniecības jomā šajā jomā ir panākt arī, zinām, optimizācija ražošanā tiek nodrošināti arī, zinām, darbs, darba apstākļi, kas bieži vien ir jautājums, kas tiek pieminēts ar lauksaimniecību saistībās diskusijās. Un šobrīd lauksaimniecība piedāvā darba vietas, kas darba ņēmējiem eh, piedāvā darbu atbilstīgos darba apstākļos, kur tiek ņemts vērā visas sabiedrībā svarīgās vērtības tas palīdz saglabāt dinamisku attīstību laukos un ļauj attīstīt virkne jomu, kas, piemēram, saistīts arī ar gāzes piegādes tīklu un tam līdzīgi, jo bez siltumnīcu da, ražošanas jomas nebūtu šādi izveidot tīklu visā valstī. Vēl viens aspekts, kas man liekas svarīgs, ir šie ekono, ekonomiskie jautājumi. Piemēram, ūdens jautājumu atgādināšu, ka viena ki tomātu kilogramu importēšana Eiropā nozīmē e, apmēram tikpat, cik 100 litru ūdens pārvadāšana. E, Eiropā šādam vienam kilogramam ražošanai vajadzīgs tikai 12 litri ūdens. Nu, jāsaka, tad jāsaka, ka tā, Maroka, piemēram, tiks burtiski izsusināta, viņš šis ūdens tiks izturēts, iztērēts savukārt Eiropā ar ūdeni, īpaši Francijā problēma nav. Tur ir arī izdarīti būtiski centieni enerģijas jomā, un tas saistīts ar šo jautājumu. Šobrīd daudzi lauksiemnieki strādā ar biomasu Francijā. Nu, redzam arī, lūk, Nīderlandē tas tiek lielā mērā izmantots. Un uh, Un, uh, lūk, biomasa tiek ražota, tālāk tiek ražota elektrība un tā tālāk. Es domāju, tās ir arī ļoti svarīgi joma, kas jāņem vērā un kas uh, jāņem, kas Eiropā būs ļoti aktuāli turpmākajos gados. Un tāpēc uzskatām, ka imports nekādā gadījumā nepalīdzēs vairāk aizsargāt dabu. Noslēgumā gribu teikt, ka brīvās tirdzniecības nolīgumi uh, bieži vien tiek arī apieti Un man liekas, ka jaunais līgums neparedz īpašus uzlabojumus. Ir tādas importa cenas, kas, eh, protams, darbojas konkrētajā e, tirgu, bet kas būs, darbosies kā dempings sociālajā jomā un iepriekš nepārdāmojot šo nolīgumu, eh, mēs panāksim tikai to, ka sektors tiks pilnībā destabilizēts, sektors, kas jau piedzīvo krīzi, Un tas nozīmē, ka visi Francijas ražotāji centieni, arī, un arī Eiropas ražotāji centieni eh, faktiski būs kaķim zem astas. Un tāpēc mums esam pret šī nolīguma ratifikācija priekšādātājs runātāju pār, pārtrauc. Nu tad pāriesim tagad pie diskusijām un debatēm. Un vispirms došu vārdu ēnu referentiem. Mums nav pavisam palicis necik laika, tāpēc uzstāšanās laikam jābūt ierobežotam divas minūtes, jo runāties, pie, runāt pieteikušies ļoti daudzi. Vispirms Jakolīno kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ar ļoti lielu uzmanību klausījos um, runātāju stāstītajā. Mēs citējām dažādus viedokļus un, protams, saprotam, ka katrs nolīgums, ko esam paredzējuši noslēgt, ir rūpīgi jāapsver. Eiropas Savienības kaimiņa attiecība politika protams, ir ļoti cienījams instruments, un Ehm, Maroka tagad ir nostājusies demokrātijas ceļa, viņi pierāda, ka var eh, garantēt eh, individuālo brīvību un Eiropas parlaments un Eiropas, eh, citas Eiropas institūcijas, protams, vēlētos, lai reģionā valdītu miers, kārtība, stabilitāte, un mēs vēlamies, lai šis uh, svaigais pārmaiņu vējš turpinātu tur pūst. Es eh, saprotu, ka mums ir bijušas ļoti labas tādas um, bagātinošas attiecības ar Maroku. Bet pēc uh, runātāju uzklausīšanas mēs uh, sapratām, ka viss nav tik vienkārši. Piemēram, augļi, dārzeņi. Es domāju, ka Eh, noslēdzot nolīgumu par uh, tirgus liberalizāciju ar Maroku, uh, tas varētu apgrūtināt mūsu augļu un dārzeņu ražotāju dzīvi. Un, ja nebūs šo izcelsmes norāžu, tas būs vēl sarežģītāk, un tad nevarēs ne garantēt pārtiks produktu nekaitīgumu, ne arī uh, izsakojamību protams, mums ir jāņem vērā, kā tas ietekmēs mūsu vietējos iedzīvotājus. Un tika runāts par cēnu nestabilitāti. Un mēs dzirdējām, ka esam jau manījuši pirmās vēsmas, proti, ka eh, cenu svārstības negatīvi ietekmē kopīgo situāciju tirgu. Tādēļ ir jāgarantē dažādas um, aizsardzības klauzulas vietējiem ražotājiem šajā nolīgumā. Viens um, uh, mazmazītiņš jautājums komisijai. Kas mainīsies noslēdzot šo nolīgumu? Ko jūs jau varat prognozēt? Paldies! Oui, merci beaucoup. Uh, oui, oui, merci. Aldes pārstāve. Paldies, priekšsēdētāji. Šī viedokļa apmaiņa ir ļoti svarīga, tāpēc, ka mums, mēs patiesībā nenonācām pie viena viedokļa saistībā ar šo nolēdu, nolīmumu. Un tad, kad ir tik dažādi viedokļi, tad man šķiet, ka mums, kā Eiropas parlamentam, iespējams vajadzētu padziļināt šo jautājumu katrā ziņā. Esmu apmierināta ar šo pašreizējo nolīgumu. Manā skatījumā tas ir labs nolīgums mm, Marokai. Uh, Saravī un um, Eiropas Savienībai, un es domāju, ka šāds pozitīvais skatījums nemaz nevarētu būt citāds. Un otrkārt ir jāteic par principu. Tirzniecības attīstība patiesībā nevienmēr ir galējais mērķis, jo vietējie ražotāji Eh, arī ir jāpakļauj eh, ilgspējīgas attīstības mērķiem, un te nevar būt runa tikai par tīrzniecību. Un Marokas lauksaimnieciskā attīstība nedrīkst būt pilnīgi atkarīga no eksporta, no viena veida produktiem, bet jādomā ir reāli, kādi produkti uz vietas ir ražojumi un nepieciešami pašai Marokai. Un treškārt visi to sacīja, ka, protams, mums te jāiegūst uh, uh, vienādas normas, normas no abām pusēm. Protams, ka darba izmaksas ir ļoti atšķirīgas, bet arī jāņem vērā fitosanitārie aspekti un, un darba drošības jautājumi. Un šis izcelsmes jautājums nebūtu nav atrisināts. Es domāju, mums ir pozitīvi jāraugās uz Māraku. Šī te revolūcija arī mūs aicina uz labvēlīgāku attieksmi pret šo valsti, taču ir jāizvērš, ir ietekmes novērtējumi, mēs nedrīkstam laupīt drosmi Marokai, taču katrā ziņā mums ir jānosaka tie principi, pie kuriem mēs gribam turēties, un te kā vienīgais princips nav vienkārši tirsniecības attīstība. Lielas paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Alba, two minutes. Eh, muchísimas gracias, señor presidente. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Zābas kungs. Paldies, priekšsēdētāji man ir prieks, ka pie mums uh, ir apsēdušies lauksaimniecības pārstāvi gan no Spānijas, gan no Francijas. Mēs, protams, nešaubāmies, ka mums ir eh, rūpīgi jāizsver savu pozīciju un mums, protams, ir jāsaprot, ka arī lauksaimniecības komiteja ir paudus viedokli par šo uh, paredzēto nolīgumu. Jāņem vērā ka pašreiz situācija ir mainījusies. Jau 2009. gadā mēs daudz runājam par šo nolīgumu, bet tagad 2009, tā, toreiz bija 2009. gads, tagad ir 2011. un situācija ir pasliktinājusies. Un, protams, situācija Marokā arī ir spēcīgi mainījusies. Es domāju, ka te nav pietiekami daudz kontrols mehānismu. Šeit nav tik daudz instrumentu, kas varētu garantēt, ka abas puses pietiekami godīgi ievēros šo nolīgumu. Es gribēju dzirdēt kādu komentāru no komisijas puses. Tas jau nenozīmē, ka mēs esam pret šo nolīgumu, bet mēs gribam, lai tirdzniecība būtu godīga, līdzsvarota un varētu garantēt uzplaukumu abās pusēs - Eiropā, Spānijā un arī Marokā. Mēs, protams, atbalstam šādus nolīgumus, kas uh, uh, ievēro sociālo mazākumu standartu ievērošanu un tāpat arī nodrošina minimālos standartus attiecībā uz vides aizsardzību. Jābūt arī veselības aizsardzības uh, principiem ievērotiem. Uh, Mums tas viss ir jāgarantē Eiropas Savienībā, un īstenībā šos uzdevumus nebūtu nav tik vienkārši veikt, un e, tas nevienmēr ir uzskatāms par kaut ko pašsaprotamu. Ar uh, e, nolīgumu palīdzību mēs vēlamies, lai tas viss tiktu garantēts. Paldies, Stefans Greislu. Jās, prezidente, es te. Paldies, uh, e, Stefanija Greize. Uh, priekšsēdētāji. Uh, Es domāju, ka šī ir tāda pēdējā apspriede par nolīgumu ar Maroku. Mēs ļoti daudz kolēģis uzklausījām. Es vēlējos pateikties arī uzaicinātajiem viesiem. Man šķiet, tas bija pirmais runātājs, kas teica, ka viņš atbalsta šāda nolīguma slēgšanu, bet viņš vēlas, lai tas būtu nolīgums ar konkrētām garantijām. Un otrais runātājs vaicāja, vai būs eh, kaut kā tā kontrole, eh, vai tiks kontrolēti visi šie importi. Un. Mm Vai tiks uh, arī kontrolēta ar muitas nodavām apliekamie tomāti? Protams, Maroka tagad uh, piedzīvo īpašas apstākļus, situācija ir mainījusies un vajadzētu arī varbūt notikumu aktuālo attīstību ņemt vērā šajā nolīgumā to atspoguļot. Tālāk. Mums ir jāierobežo tādu jūtīgo produktu ražošanu vai ievešanu, mēs runājam par tomātiem, un ir jābūt arī konkrētiem aizsardzības pasākumiem. Ja tirgu nonāk lielāks daudzums produktu, tas, protams, ietekmē uh, arī um, pārstrādes, ražošanas uh, sektoru, un uh, mums visas uh, šie, visi šie attīstības scenāriji ir jāpatur prātā, kad parakstām nolīgumu. Ir jau arī e, uh, importa nodevas, uh, mums ir nepieciešami šeit nelieli grozījumi un mēs uzskatām, ka tas ir viens no galvenajiem elementiem. Tālāk fitosanitārie aspekti tie ir jāizvērtē ļoti piesardzīgi. Nevis tikai tad, kad preces tiek ievestas Eiropas Savienībā. Mums ir uz vietas arī jāpārbauda, kāda fitosanitārie standarti tiek um, ievērot šajā izcelsmes valstī. Un jāņem ja vērā, ka Maroka nevienmēr ievēro pēdējo kontrols. Protams, mums ir jāparūpējas, lai notiktu uh, rūpīgas inspekcijas un iepazīsimies arī ar iepriekšējo ziņojumu. Nākamais runātājs no goja grupas lūdzu divas minūtes, divas minūtes, Mērfī kungs, ne vairāk. Nu jā, tas uh, ir ļoti iznīcinošs komentārs. Paldies visiem, kas runāja. Es gribēju teikt, ka Eiropas Savienības attiecības ar Maroku ir eh, cilvēktiesību, eh, demokrātisko tiesību uh, um, diskusiju klasisks piemērs. Un tad, kad mēs, piemēram, sākam runāt par tirzniecību, par ekonomiku, nu tad mēs šīs cilvēktiesības tā viegli roku ieliekam kaut kur atvilktnes tālākajā stūrītī. Atcerēsimies arī uh, to, kas notiek uh, Rietum Sahārā. Noslēdzot dzīvesaimniecības uh, nolīgumu ar Maroku, mēs cilvēktiesības tā aši, aši aizmirsām. Uh, tiek runāts arī par uh, arābu pavasari un kas notiks, ja šis nolīgums uh, netiks pieņemts. Daudz saka, ka arābu pavasara pirmie pumpuri tiks samīdīti, ja mēs neparakstīsim šo nolīgumu, bet mums ir jāņem vērā arī mazo ražotāju intereses, lauksaimnieku intereses, zvejnieku intereses, bet ja mēs pavaicāsim arābu pavasara priekšgājējus, viņi noteikti būs pret tādu liberalizāciju, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt mazo ražotāju intereses. Uh, Tālāk rietum Sahāra. Dokumentā ir rakstīts, Māroka uh, teica, uh, ka šis nolīgums nāks par labu vietējiem cilvēkiem, bet, nu, vai tad mums ir jāpieņem vērā tās garantijas, ko viņi sniedz, vai mēs tam varam tā ākli uzticēties? Tā taču ir tā pati valdība, kas neļāva pašnoteikšanās tiesības rietum Sahāras ļaudīm. Uh, un 150 e, tūkstoši cilvēki joprojām dzīvo kaut kur ārpus valsts bēgļu nometnēs, un tad mums vienkārši tā pamājot ar galviņu ir jāpieņem viņu garantijas, un ja mēs, e, un ja e, Rietum Sahāras cilvēki mums vaicātu, vai arī viņu pārstāvi var piedalīties šajās diskusijās, nu, ko mēs uz to atbildētu. Paldies, un tagad Kristiāna Muskardīnie, lūdzu, paldies, priekšsēdētāji! atteggiamenti mi fanno sentire in una situazione un po' schizofrenica, perché da un lato. Man ir visai dalītas jūtas tajā visā klausoties. Eh, tad, kad mēs eh, parakstījām nolīgumu ar Koreju, nu mēs daudz neprotestējām, neko neteicām par ķīnas tomātiem. Uh, un tie visu laiku tika importēti mūsu teritorijā. Bet tagad mēs runājam par Māroku, un nu viss ir tā satraukušos emocijas, sit augstu vilni. Vēlējos teikt saviem Spānijas un Francijas draugiem, piemēram, Gongoras kungam, kad viņš runāja par vidusjūras reģionu lauksaimniecību. Nu, īstenībā Maroka taču arī atrodas vidusjūras reģionā. Spānijas, Francijas, Itālijas. Uh, situācija vienmēr būs izdevīgāka, ja mēs savām kaimiņu valstīm sniegsim iespēju attīstīties. Tā būs tāda win-win situācija. Zālērkungs, jūs esat uh, mans draugs un kolēģis, jūs teicāt, ka situācija kopš 2009. gada, kad sākām sarunas par šo nolīgumu, protams, ir ļoti spēcīgi mainījusies. Jā, Mums te ir centriski labējā, centriski kreisās partijas, un, protams, mēs visi bijām nobažījušies par šo milzīgo traģēdiju, kas notika. Un šovasar es biju vienā no uh, Itālijas reģioniem, kur uh, audzē ļoti daudz tomātu. Tas ir praktiski lielākais tomātu eksportētājs Itālijā. Tur varēja nopirkt franču tomātus par 7,50 kg. Un tad, kad es biju Francijā, es redzēju, piemēram, bēļģu tomātus, bet es neredzēju tur uh, itāļu tomātus neredzēju franču tomātus, un tad es redzēju arī um, Nīderlandē uh, audzētus gurķus, bet es neredzēju vietējos gurķus. Nu, mums jāsaprot, kas tad notiek Eiropas Savienībā pašā. Mēs nevaram visu pārvest Marokai. Jā, e cioè verso l'est. E dobbiamo anche ricordarci che esiste il sud. Jā, Mums ir eh, jāatceras, ka uh, nu, zem Eiropas uz kartes atrodas arī uh, dienvidu valstis, kur cilvēki dzīvo nabadzībā un bēg uz Eiropu, lai būtu ko pāēst vispār. Jā, priekšsēdētājs turpina, nu mums, diemžēl, nav daudz laika palicis. Tādēļ došu vārdu nekavējoties komisijas pārstāvim. Tas ir Žāns Klārks, lūdzu. Džons Klārks.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 Ir divi jautājumi, ko uzdeva komisija ekonomiskā ietekme un kontrolas mehānismi. Jā, kā tas ietekmē ekonomiski? Es domāju, ka tas nāks par labu gan Marokas eksportētājiem, gan Eiropas eksportētājiem. Jāņem vērā, ka Marokas tirgus lauksaimniecības produktiem ir visai slēgts, tikai viens procents ir liberalizēts. Tātad, uh, Eiropas Savienībai nav ļoti daudz iespējas uh, eksportēt uz Maroku, bet ja mēs liberalizēsim tirgu, tas nozīmēs paaugstinājumu līdz pat 70%. Un eh, tad, kad mēs vedām sarunas par šo nolīgumu, nu, es taču nevarēju aizvērt acis uz šiem lielajiem ieguvumiem, jaņem vērā, ka Marokā ir liels tirgus. Uh, Un e, Maroka ļoti cenšas izpildīt visus priekšnosacījumus, kas ir ietvērti nolīgumā. Nevajadzētu viņus par to sodīt, tieši otrādi vajadzētu viņus uzslavēt. Kā mēs varam e, iet, izvērtēt šī nolīguma ietekmi? Mēs e, veicam vairākas aplēses un mēs saprotam, ka mēs zaudēsim ieņēmums muitas nodavās 21 miljonu apmērā. Un ko aprēķināja Maroka? Maroka ap plēsa, ka viņi e, zaudējis apmēram 100 miljonus. Līdz ar to mēs varam teikt, ka Maroka ir uh, darījis daudz vairāk, lai šis nolīgums beidzot realizētos. Uh, Mēs ļoti daudz runājam arī par augļu un dārzeņu ražošanu Eiropā. Un, protams, mēs piedzīvojam grūtus laikus, visi ražotāji piedzīvo grūtus laikus, tādēļ vedot sarunas ar nozares pārstāvjiem, mēs pateicām, ka nesam liberalizējuši augļu un dārzeņu tirgus un esam ieviesuši tādas ļoti pieticīgas kvotas, piemēram, attiecībā uz tomātiem ir tikai tāda neliela papildus kvota, kas ir jāizmanto ārpus Eiropas um, uh, ražošanas sezonas, tātad audzēšanas sezonas, piemēram, agrā pavasarī un ziemā. Tātad tas neietekmēs nelabvēlīgi Eiropas Savienībā ražotos uh, produktus mēs varēsim šīs kvotas izmantot daudz labāk. Ir arī konkrēts aizsardzības eh, kvotas paredzētas, kas būs daudz efektīvākas. Un, protams, mēs saprotam, eh, ka eh, paturēsim spēkā eksporta nosacījums. Un Visu uh, iepriekš minēto iemeslu dēļ es varu droši teikt, ka šis nolīgums nāks par labu Eiropas Savienības ražotājiem un, protams, arī Marokai. Uh, cilvēki vaicāja, vai tas nāks par labu mazajiem ražotājiem Marokā. Es nevaru pats uh, uz to atbildēt, bet šeit man ir pētījums no Marokas ražotāju asociācijas. Tas patiešām nāks par labu. Un uh, tikai vienam procentam no maziem maziem ražotājiem piedar nedaudz vairāk par vienu hektāru, pārējo īpašumā ir daudz lielāki zemes gabali, līdz ar to viņi noteikti būs ieguvēji. Un mazie um, um ražotāji apvienojas arī zemnieku kooperatīvos, līdz ar to viņi arī ar nepacietību gaida nolīgumu pieņemšanu. Tālāk runājot par fitosanitāriem un veselības noteikumiem, arī šādas inspekcijas notiek um, Marokā un uh, ģenerāla. Ag, Agri ģenerāla direkcija teica, ka visi veselības standārti tiek ievēroti, līdz ar to mums ir jāturpina um, sadarbība ar Maroku, un es ceru, ka viņi ievēros arī visus fitosanitāros standārtus. Un vispēcot priekšsēdētāju kungs. Martā ir sagaidāms uh, darba dokuments, kur būs rūpīgi un ļoti saskaņoti izvērtēta nolīguma ietekme uz uh, nozari Eiropas Savienībā Marokā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Jā, mēs uh, arī ar nepacietību gaidām šo komisijas paziņojumu, saka priekšsēdētājs kolēģi tulki mums ir atvēlējuši vēl dažas minūtes lai mēs varētu noslēgt diskusiju. Izdošu vārdu referentam. Bovē. Bovē kungs, vārds jums lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, pateicos pirmkārt Eh, visiem tiem, kas šodien šeit ieradās, lai pauž savu nodokļu, jo man šķiet ir svarīgi uzklausīt visu iesaistīto pušu viedokļus. Pirmkārt, ieklausījos jūs debatēs, uzklausīju arī komisijā. Uzzināju, ka martā mums būs informācija par ietekmi. Tas nozīmē, ka līdz šim pilnīgi neapšaubām nekādas informācijas vispār nezinu Tātad, ja, š, ja šodienas debats nebūtu bijuši tāds, kāds bija, tad mēs arī martā neko nevarētu gaidīt. Un es domāju, svarīgi ir, lai visi var piedalīties debatēs un paust savu viedokli. Nu, es te visu neskāršu, bet tikai dažas lietas, tā, izmaksas, ka ir arī skaidrs, ka lūgumrakstu komiteja saņēmusi Eh, viena lūguma raksta par to, par konkrētām mm, produktu grupām, tomāti un augļi. Skaidrs, ka te, protams, ir arī tirgus kropļojumi, un tad ir vēl arī veseli trīs uzņēmumi, kas šodien kontrolē pārpār 70% no eksporta. Un tas attiecas galvenokārt uz Francijas uzņēmumiem. Manā skatījumā tas ir pilnīgi pret, pretrunā tām. Uh, Eh, kas te izskanēja, ka lūk tādā veidā tas nāks par labu mazajiem Maroks ražotājiem. Un eh, ja ņem vērā uh, lielos ārvalstu uzņēmumus, konsorcijus, kas, kam tiek piešķirta piešķir zeme Marokā, tas, tas, tas arī nebūtu nenāk par labu Marokas lauksaimniekiem. Un eh, te arī kritika arī nav gluži atbalstām, ka šeit izskanē un vēl pāris lietas. Es te sīkāk nerunāšu, bet eh, darba tiesības vēl ar vienu, tās vispār netiek ņemts vērā. Eh, arotbiedrību tiesības tās tagad atzīst starptautiskā arotbiedrību organizācija un arī vietējās Marokas organizācijas, ka šie darba apstākļi netiek ievēroti tajās divās uh, lielās uh, firmās, kas nodarbojas ar eksportu uz Eiropu. Šodien eksports, kas nāk no Marokas, atbilst 25 miljoniem kubikmetru ūdens. Tas nozīmē, ka šodien uh, Valsts, kurā ūdens trūkst uz Eiropu, eksportē 25 milj kubikmē, miljonus kubikmetru ūdens. Un skaidrs, ka tā ir milzīga problēma, un tas ir pilnīgi neloģiski, jo šo resursu ūdens tieši trūk šai valstī. Un visbeidzot, skaidrs, jūs zināt, ka šo jautājumu es skaršu. Te ir uh, runa par pēdiņās administratīvo uh, valdību Mēs par to jau esam runājuši, bet es gribētu atgādināt, ka tādi eksportētāji kā Azura vai Iles sala ir tieši šajās teritorijās, eh, kas, eh, kur ir konflikts ar vietējiem iedzīvotājiem. Un ja mēs paraugāmies uz secinājumiem, tad skaidrs, ka Eiropas parlaments nespēja pateikt, vai šis nolīgums atbilst starptautiskām tiesībām vai nē. Barozo kungs, komisijas priekšstādātājs, apgalvo, ka ir elementi, kas liecina par to, ka tiek ievērotas visas starptautiskās tiesības, bet es to nevaru apgalvot. Ļaujiet man pabeigt, saka Bovei kungs. 90. pānta sastais punkts eh, Eiropas parlamenta reglamentā, kas atbilst 218. Eh, pantam eh, Eiropas Sanības dibināšanas līgumā, tad ir skaidrs, ka Eiropas parlamenta priekšsēdētājam ir jānodarbojas ar to, lai tiktu virzīta šī tēma starptautiskajai tiesai, vai šie noteikumi atbilst starptautiskajām tiesībām. Un Eiropas tautas, eh, Eiropas parlamenta, eh, Eiropas parlamenta priekšstādātājiem ir jāatsaucas uz 90. pāns 8. punktu, lai tiešām mēs beidzot zinātu, vai šis nolīgums atbilst starptautiskajām tiesībām. Paldies! Paldies, turpin priekšsādātājs. Um, šāds pilnvars ir Eiropas parlamenta deputātiem, nevis šīs komitejas locekļiem. Es tagad runāju, saka priekšstādātājs, ka Bovēja kungs mēģina pārtraukt. Tās nav šīs komitejas pilnvars, bet, nu labi, jūsu lūgumu es varu piefiksēt. Tā tad mēs nevarētu sūdzēties par to, ka šis jautājums nebūtu izraisījis diskusijas. Tātad kalendārs ir šāds no referenta puses. Eh, ziņojums, eh, ziņojuma projekts sagatavots līdz 10. oktobrim, tad to nosūtīs tūkošanas dienestam. 22. novembrī to apspriedīs sanāksmē. 25. novembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, balsojam komitejā 20. decembrī, un tad visticamāk balsojums janvāra plenārsesijā. Tāds ir priekšlikums no referenta, vai ir kāds iebildums? Ir kāda iebilduma? Nav. Labi, tad eh, šis darba grafiks pieņemts. Nē, saka Boveikungs, ir iebilde. Mēs nevaram šodien. Es taču jums nu pat Eh, pieprasīja, lai tiek eh, īstenots Eiropas eh, parlamenta reglaments. Mēs nevaram šodien par to spriest, ja, ja šis jautājums nav skatī. Tās, nā, tās nav manas pilnvaras, turpina priekšsēdētājs, pārtāzot Bovēju kungu. Tās nav manas pilnvaras. Es nevaru spriest par šo jautājumu. Jūs ierosinājāt šādu darba grafiku, jūs kā referents, un līdz ar to nav godīgi tagad pēdējā brīdī nākt klajā ar kaut ko jaunu un atkal mēģināt tādā veidā atlikt šo darbu. Jūs nācāt klajā ar šādu darba grafiku, jūs zināt, ka jūsu lūgums, ar kur jūs nācāt klajā, nu pat nav ne manā kompetencija, ne šīs komitejas kompetencija. Līdz ar to es vienkārši apspriešu to, ko jūs piedāvājat šai komitejai. Bovē kungs turpinies. Vienkārši jūs lūdzu, priekšsādātājs pārtrauc Bovē kungu Bovē kungs turpinies, tikai mēģinu izmantot šās, šīs tiesības, un es uzskatu, ka šīs tiesības ir svarīgi, un tur ir rakstīts tātad pirms balsojam par pieņemšanu. Priekšsēdētājs pārtrauc Bovē kunga, es noklausījos jūsu priekšlikumā, jums jau bija iespēja paust savu viedokli. Es tikai jums gribu sacīt, ka tā nav mana kompetence. Es nevaru spriest par to, ko jūs man tagad piedāvājat. Es vienkārši lieku, piedāvāju tagad balsot par šo darba grafiku, kur jūs pats ierosinājat. Priekšsēdētāja kungs turpina Boveikungs pārtraucot. Priekšsēdētājs pārtrauc Boveikungu un otrādi. Pajautājiet juridiskajam dienestam, turpina Boveikungs Priekšsēdētājs turpina, es vienkārši runāju par jūsu ierosināto darba grafiku. You... Balsojam par kalendāru, joprojām runātāji viens pār otru kliedz. Bavēkungs uzskata, ka priekšsēdētājiem ir jāsūt pieprasījums Eiropas parlamenta deputātam. Priekšsēdētājs e, kliedz, ka nē, lūk, tā nav, ka ir jāpliecina kalendārs, abi ir ļoti emocionāli sakāpināti, paceltā balsī. Priekšādātājs pārmeta Boveikumam, ka viņš pārkāpj jebkurus noteikumus un izsmēja komiteju. Jūs tagad sakat par juridisku, nerunājam šeit par taisnīgu džentlmeņu vienošanos. Jūs pie tādas ar mani nonācāt, priekšādātāji. Jums nav tiesības liekt man komentēt šos jautājumus un konkrētu pantu, atsaukties konkrētu pantu. Uh, priekšsādātāji, šeit ir teksts, kas paredz šādas tiesības mūsu reglamentā. Jūs esat pateicis viss, ko jūs gribējāt, saka priekšsēdētājs, un tagad par kalendāru balsosim. Bovēkungs turpina neslēgt ārā mikrofonu un kliegt pretim priekšsēdētājiem. Tie, kuri ir priekšādātājs kliedz pāri visam, kurš atbalsta kalendāru, lūdzu paceriet roku tādā veidā, kā to ierosinājis referents. Kas par, kas pret? Pieņemts. Kalendārs, attiecīgais laika grafiks, tātad darba grafiks ir pieņemts. Līdz ar to šī sanāksme ir noslēgusies. Nekāda tālāk darba kārtības jautājuma mums nav. Un sēdi pasludinu par slēgtu.